Bonjour. Bonjour tout le monde. Good morning. Buenos dias. Ba Labrīt visiem. Uh, es vēlētos jums eh, pavēstīt, ka Beļģijas eh, senāta priekšsādātājs uh, Pēters Kungs diemžēl eh, nevarēja ierasties. Beļģijā jau mēnešiem ilgi notiek sarunas par valdības izveidi, un eh, tāpēc eh, mēs priecājamies, ka ir ieradies senāta vice priekšsēdētājs. Demejer kungs, kurš ir draudzīgi piekritis aizvietot uh, priekšsēdētāju kungu, un uh, viņš uh, šobrīd ir mūsu priekšā. Šī sanāksme būs ļoti interesanta. Šeit ir virkne viesu, kas nāks klajā ar savām runām. presentación de los informes de los grupos de trabajo que se reunieron ayer. Eh, es eh, vēlētos dot arī eh, vakardienas darba grupām iespēju pastāstīt mums par darba rezultātiem. Un tiek izdalītas veidlapas, uh, Ja jūs gribat izteikties, tad ar šo veidlapu palīdzību jums būs jāpiesakās. Jūs varēsiet komentēt Beļģijas premjera Letērma kunga teikto un arī komisijas priekšsēdētāja Barrozo kunga runu. Es uh, domāju, ka Mēs uh, skatīsimies darba gaitā, kurš uh, pieteiksies runāt. Um, mēģināsim darīt to tā, lai mēs zinātu iepriekš, kas ir pieteicies, vai tie ir desmit cilvēki vai divdesmit cilvēki. Tādā veidā mēs plānosim arī runātājiem atvēlēto laiku un varēsim labāk visu saplānot. Ķersimies pie atsevišķu darba grupu ziņojumiem. Un, uh, Es vēlētos eh, dot vārdu pirmās darba grupas referentam, un eh, te bija runa par to, kāda būs turpmākie eh, Eiropas izaugsmes un darba vietu radīšanas veidi. Šo darba grupu vadīja Portasa kungs un arī Marija Renā, un referents ir Bruno Teivens kuram es vēlētos eh, dot eh, vārdu. Ja iespējams, tad varbūt eh, iznāciet auditorijas priekšā. Mikrofons jau ir ieslēgts, jūs varat vienkārši sākt runāt. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte collega's. Paldies, priekšsēdētāji Dargie kolēģi, es eh, tagad eh, mēģināšu jums, jūs iepazīstināt ar eh, šo ziņojumu, runāšu daļai franču, daļai nīderlandiešu valodā. Mūsu darba grupa, kā jau priekšsēdētājs teica, nodarbojās ar jautājumu, kādi izaugsmas veidi un kādi darba vietu veidi varētu mūs sagaidīt nākotnē. Eiropas 2020 eh, stratēģijas eh, ietvaros un ar finanšu prognozēm 2011. Eh, un turpmākajiem gadiem. Šīs prognozes liecina par to, ka Eiropā varētu veidoties, veidoties vairāk darba vietu, un tas nozīmē, ka sociālā darba kārtība turpmāk arī ir attiecīgi jāveido. Es vēlētos uh, ierosināt sekojošos aspektus debatēm, piemēram, eh, izaugsmi saistībā ar zaļu tautsaimniecību un eh, tautsaimniecību, kas ir izteiktāk balstīta uz zināšanām, arī varētu pievērsties jauniešiem un iedzīvotāju grupām vecumā virs 50 gadiem. Uh, tad es jau esmu uztvērs, ka Eiro, uzsvērs, ka Eiropas sociālais modelis ir jānodrošina arī korporatīvā pārvalde, lielo uzņēmumu sociālā atbildība, arī šīm lietām ir jāpiešķir uh, lielāka loma. Diskusijas gaitā tika norādīts, ka ir svarīgi rast pareizo līdzsvaru uh, gan starp uh, valsts budžeta taupības pasākumiem, gan arī starp uh, augšanas uh, impulsiem, izaugsmas impulsiem. Tā, protams, var būt liela problēma, liels izaicinājums. Mums ir jāgādā arī par savu konkurētspēju un izaugsmi. Valdības pārbauda savus izdevumus, Un, uh, un uh, krīze ir uh, parādījusi mums, kādi ir, ir bijuši šie neveiksmīgie risinājumi. Un tika runāts arī par to, kādi parādi būtu jāmazina. Arī uh, citi runātāji uzskatīja, ka vajadzētu veikt samazinājumus attiecībā uz algām. Uh, Bija runātāji, kas norādīja uz īstermiņa domāšanu uh, starp uh, tautiskos uzņēmumos. Un uh, arī, arī šiem uzņēmiem ir nopietnāk uh, jāraugās uz uh, sociālo atbildību. Un, uh, valstīm ir eh, jādomā par to, kādā veidā šo starptautisko uzņēmumu atbildību pastiprināt. Tāpēc eh, būtu svarīgi nodrošināt mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi aizņēmumiem, kas eh, kalpotu, kas veicinātu nodarbinātību. Runājot par jauniešiem, par cilvēkiem virs 50 gadu vecumam un viņu nodarbinātību, tur arī bija vairākas idejas. Eh, daži runātāji teica, ka krīze vēl nav beigusies, mēs to neesam atstājuši aiz muguras. Valstis šobrīd koncentrējas vairāk uz stabilitāti, nevis uz izaugsmi, un tas nozīmē, ka mazāk tiek investēts izaugsmē un pētniecībā. Tas apdraud mūsu konkurētspēju. spēju un arī iespēja veidot eh, darba vietas. Iekšējais tirgus, kurš kopš, eh, ir izveidots kopš 1929. Mm, gada, tā rezultātā ir veidošās kopš 92. gada, ir eh, izveidojis vairākas darba vietas, daudz darba vietas, taču Lisabonas stratēģijas vērienīgie mērķi, diemžēl, nav īstenoti. Mums ir eh, diezgan eh, maz iespēju veidot eh, darba vietas, jo bieži vien valstu parādi ir pārāk lieli. Jaunām darba vietām ir jānāk no citiem sektoriem, tāpēc arī uzņēmējiem ir, uzņēmēju rīcībā ir jābūt zināmai manevra telpai. Um, bezdarbs var uh, iet, ietekmēt uh, pieprasījumu, kas nozīmē, ka uh, nodarbinātības kvotas ir ārkārtīgi svarīgas. Un te ir atkal būtiski pieminēt jauniešus un cilvēkus, kas ir vecāki par 50 gadiem. Arī šeit slēpjas liels potenciāls uzņēmējiem. Viens no runātājiem uzskatīja, ka darba vietu veidošanu vajadzētu orientēt uz Eiropas iedzīvotājiem, nevis uz cilvēkiem, kas nāk no trešajām valstīm. Un runājot par ekonomikas attīstību, ir svārīgs tāds atslēgvārds kā inovācijas, jo ar inovācijām arī var veidot jaunas darba vietas. Uh, Automatizācija un robotizācija ir nelabvēlīgi faktori, jo tādā veidā tiek izslēgts uh, eh, mazkvalificētais darba spēks. Jaunas darba vietas var veidot uh, veselības aprūpes, izglītības jomā, arī, arī skolu nozarē. Un arī jomās, kur ir vajadzīga diezgan augsta specializācija, tostarp zaļajā ekonomikā, mēs e, līdz ar to varētu investēt uz zināšanām balstītā ekonomikā un zināšanu un zaļajā ekonomikā. labāka izglītība un uh, turpmākā izglītība varētu nodrošināt labākas darba vietas. Uh, Un vairāk runātāji šajā kontekstā arī norādīja, ka ir svarīgi eh, aktualizēt eh, mūžizglītības eh, jautājumu. Eiropas darba ņēmējus ir optimāli jāizglīto un jāveicina viņu palikšana Eiropā. Politika zaļās ekonomikas jomā ir jāsaskaņo starp valstīm, un nedrīkst notikt tā, ka rodas lielas atšķirības starp valstīm. Zaļa, zaļajām ekonomikām uh, ir, uh, ja ne, tās nedrīkst radīt papildu izmaksas uzņē, iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Un tika norādīts arī, ka ir svarīgi lai lai, lai tiktu strādāts arī uzņēmumu līmenī, ne tikai starpvalstu līmenī. Un uh, arī uzņēmējiem līdz ar to ir uh, jātiec uz šiem mērķiem, un arī uzņēmumiem ir uh, jādomā par to, kādas jaunas darba vietas var tikt veidotas. Runājot par e ES 2020 stratēģiju, ir, eh, arī, arī tur ir ietverti mērķi izaugsmai un, eh, un eh, darba vietām. Un šo pasākumu iespējamā saistošā daba ir sekundāra. Uh, Citas dalību valsts ir norādījušas, ka izaugsmas un nodarbinātības problēmas ir jārisina globāli un kolektīvi, tādā veidā apstiprinot kopīgu Eiropas noteikumu nepieciešamību sadarbības starp pētniecību, attīstību, izglītību un uh, rūpniecību ir svarīga izaugsmai un nodarbinātībai. Tik arī norādīts, ka preces eh, no trešajām valstīm tiek tirgotas Eiropas tirgu un bieži vien netiek eh, ņemti vērā ne starptautiskās darba organizācijas norādījumi, nedz arī ekoloģiskās normas. Līdz ar to Eiropas Savienībai jāvēršas pie šīm trešajām valstīm starptautiskos fórumos ir iespējams mācīties no jaunajiem uh, ekonomiskajiem tīģeriem attiecībā uz eh, uzņēmē darbību un elastīgumu, un Eiropai vienmēr ir jākalpo par paraugu modeli trešajām valstīm. Un uh, līdz ar to trešās valsts arī varētu gūt mācību no secinājumiem. Tāds ir mans ziņojums no pirmās darba grupas. Paldies par uzmanību! por un informe bien detallado y además pues por. Paldies par šo detalizēto ziņojumu. Paldies arī, ka jūs ievērojāt jums atvēlēto laiku. To es biju aizmirsis norādīt. Katram runātājam ir paredzētas 5 līdz 10 minūtes. Tagad ķersimies pie otrās darba grupas. Viņi skatīja tēmu par to, kāda ekonomiskā pārvalde Eiropai būtu vajadzīga. Un uh, Pērvanša Bērese mūs iepazīstinās ar darba grupā runāto. Monsieur le Président, merci de cette. Paldies eh, par to, ka devāt man vārdu izteikties par darba grupu numur divi par Eiropas ekonomisko pārvaldību šī. Eh, es sākšu ar uh, eh, triju aspektu izklāstu. Pirmkārt, uh, galvenās uh, idejas, par ko mēs uh, runājām uh, krīzes komitejas uh, kontekstā. Mēs uh, ierosinājām uh, Eiropas eh, vicepriekšsēdētāja eh, amata izveidi ekonomiskajos jautājumos, kurš eh, darbotos arī Vekofin komitejā. Tas būtu veids, kā likt uzsvaru uz svarīgiem jautājumiem. Otrs uh, aspekts bija stabilitātes pakta un pārvaldības sasaiste, lai varētu noteikt, kāds ir pareizais līdzsvars starp šiem abiem uh, faktoriem debatēs. Uh, Un uh, treškārt ir jārunā par dalību valstu parlamentu iesaisti eh, un sadarbību ar Eiropas parlamentu. Šajos eh, sešos mēnešos, kuros komisijai un padomē būs būtiska loma ekonomiskajā diskusijās par ekonomisko pārvaldi, un tas atspoguļojās arī runātāju teiktajā. Tik runāts arī par nodokļu jautājumiem, tiem bija būtiska loma Mums ir eh, jādarbojas eh, kopā pie šiem jautājumiem. Bija runātāji no eh, dalību valstu parlamentiem un trīs runātāji no Eiropas parlamenta, un es varētu rezumēt viņu teikto dažos punktos. Un pirmkārt, mēs diskutējām par šo Eiropas semestri jautājumu, par dalību valstu budžetu un Eiropas parlamenta saistību. Deputāti norādīja uz koplēmuma procedūru, kuru, kurā tiks e, pieņemta visa e, pakotne. E, deputāti no Itālijas, Čehijas, Portugāles un Francijas bija norādījuši, ka pārdomu periods nacionālajiem parlamentiem, kas iesaistās šajā procesā, ir tik runāts par to, un būs jāraugās, kā dalību valstu parlamenti var iesaistīties eh, šajā Eiropas sešu mēnešu darbā. Francijas eh, pārstāvis norādīja uz eh, nacionālo programmu pieņemšanu. Viņš teica, ka varētu eh, sanākt parlamentu pārstāvji, un šī sanāksme varētu notikt eh, ap, ar orien, orientējoši maijā. Un tika runāts arī par eh, uzticību attiecībā uz suverēnajiem parādiem, attiecībā uz nosacījumiem. Par šo izteicās apvienotās karalistas parlamentu pārstāvis. Uh, Un uh, Itālijas kolēģis nu, teica, stāstīja par to, cik uh, arī izteicās par šo jautājumu. Uh, Tik arī runāts par iespējamo līgumu pārskatīšanu. Eiropas parlamenta kolēģi atspoguļoja Žanu Klodiju un Kēru teikto, kurš bija teicis, ka uh, Eiropas eh, pamatlīguma pārskatīšana nav nepieciešama formāli. Tā varētu būt vajadzīga tikai no politiskā viedokļa raugoties. Notika debatas par to, vai mums vajadzētu izvēlēties vienkāršotu procedūru. Polijas uh, deputāti un Vācijas deputāti par to izteicās. Uh, Arī Vācijas un Polijas deputāti un Eiropas parlaments jo īpaši uzsvēra nodokļu jautājumu. Un uh, tiek atbalstīta virzīšanās eh, harmonizācijas virzienā attiecībā uz nodokļiem. Un eh, te galvenokārt ir runa par korporatīvo nodokļu apmēriem. un um, tostarp arī par finanšu darījumiem Eiropas un starptautiskā līmenī. Mūsu Beļģijas uh, līdzpriekšsēdētājs uh, izteicās arī par reitingu aģentūrām. Un uh, tika runāts par to, ar kādiem nosacījumiem būtu iespējams veidot Eiropas uh, publisko iestādi. Uh, kredītreitinga aģentūra jautājumā. Nākamais aspekts, ko es vēlētos pieminēt, ir līdzsvers starp idejām par ekonomisko pārvaldību un jūsu idejām pirmajā darba grupā, lai ekonomiskās pārvaldes jaunie apstākļi nekavētu turpmāko investīciju finansēšanu. To jau pieminēja Vācijas kolēģi, un tas, manuprāt, ir atkal jāaktualizē. Valsts parāda ierobežojumiem un kontrolei nevajadzētu novērst vajadzīgās investīcijas eh, turpmāk nākotnē. Itālijas kolēģi atgādināja mums par eh, nosacījumiem Eiropas eh, pārādu izsniegšanā, tostarp arī attiecībā uz infrastruktūras finansēšanas jautājumiem, kas ir būtiski Eiropai. Visu beidzot, eh, daudzus kolēģus mm, uztrauc jautājums par darba vietām, un šiem pasākumiem vajadzētu radīt darba vietas. Mums ir jācīnās arī pret nabadzību. Bija daudz ideju, un mēs esam droši, ka nav iespējama eko efektīva ekonomiskā pārvaldība, ja tās ietveros dalību valstu parlamentu un Eiropas parlaments nevarēs uh, kopīgi darboties, izmantojot savu pieredzi. Un šī ir uh, stratēģija, kas Eiropai ir nepieciešama, jo īpaši šobrīd, kad notiek e, valūtu kari, uh, Mums eh, tas ir vajadzīgs, lai mēs būtu spēcīgi iekšēji, un tad mēs varēsim būt spēcīgi arī ārēji. Paldies perveš, pervāņšas beres skundzē. Un tālāk mēs turpināsim ar eh, ziņojumu no trešās darba grupas, kas eh, pētīja, kā mēs varētu uzlabot un veidot līdz galam veik, vienoto tirgu Eiropā. Un uh, runās Vila Žuanas kungs. Paldies. Komisijas priekšsēžkungs. Priekšsēžkungs dāmu kungas, eh, dāmas un kungi, vakardien trešajā darba grupā, kur man bija tas gods vadīt, mēs pievērsāmies jautājumam, kādi uh, vēl ir izaicinājumi, kurus met uh, koptirgus Eiropas Savienībai. Koptirgus, kā mēs zinām, ir Eiropas Savienības tāds kā pamatbalsts, un trešajā darba grupā uh, mēs varējām apstiprināt Monti ziņojumu atziņu, proti. Koptirgus rada gan cerības, gan arī bāžas. ņemot vērā īpašos apstākļus atsevišķās dalību valstīs. Un jāatzīst, ka dažas dalībvalsts krīzi jau ir pārvarējušas, citas vēl uh, ir krīzē, atrodas tajā. Pastāv arī dažādas uh, tautsamnieciskās pārvaldības politikas vai ideoloģijas. Uh, liberālisms uh, no vienas puses, sociālā tirgus saimniecība no otras puses, uh, bet mums tomēr izdevās vienoties par to, ka ir nepieciešams turpināt stiprināt Eiropas koptirgu. Šim koptirgum ir nepieciešama gan pilsoņu, gan uzņēmēju uh, uzticēšanās vai atbalsts. Un bija dažādi priekšlikumi par to, kas attiecās uz uh, koptirgus atvēršanu. Bija arī tādas balsis, kas iestājās pār protekcionismu un renacionalizāciju, taču vairākums bija par to, ka koptirgus eh, brīvības ir jāsaglabā. Šajā kontekstā tika norādīts uz likumdošanas eh, savstarpējo tuvināšanu, ES tiesību normu ātrāk ieviešanu un to piemērošanas kontroli un uzraudzību. Bija runa arī par Eh, valsts iepirkuma direktīvas piemērošanas problēmām. Mēs vēlamies brīvu konkurenci koptirgu, bet tas nedrīkst uh, novest pie tā, ka mazi uh, vidēji uzņēmumi, uh, viņiem šī birokrātiskā nāsta kļūst pārāk smaga. Bija runa arī par pakalpojumu direktīvu, kādas tā rada iespējas, bet kādas arī tā rada bažas. Uh, skārām arī tādas jautājumas kā Eiropas zīmola veicināšana, to, ka jauninājumi ir jāstiprina, īpaši konkurējot ar trešām valstīm, jāraugās arī, lai globāli, um, globāli, lai konkurences spiediens mūs nepiespiestu uh, uz negodīgas konkurences apstākļos strādāt, kas varētu negatīvi atsaukties uz mūsu uzņēmumiem. Un tika pieminēts arī vairāk kārt, ka mums ir nepieciešama nodokļu politikas harmonizācija Eiropas Savienībā. Konkurence dalībvalsts starpā nodokļu jomā ilgtermiņā varētu apdraudēt Eiropas Savienības konkurētspēju kopumā. Darba grupā arī izskanēja viedoklis, ka Eiropas komisijas pieeja kopumā ir pareiza un atbalstāma. Proti, eh, koptīgu regulēt ar eh, šī gada oktobra pasākumu pakotni, ko komisārs Barņē mums prezentēja. Mūsu debats trešajā darbgrupā bija ļoti auglīgas. Bija ļoti dažādi pienesumi mūsu debatēs, un skaidri izkristalizējās tas, ka debašu dalībnieki ļoti labi pārzina situāciju savās dalību valstīs. Secinājumos esam ietvēruši dažādos viedokļus, kas izskanēja darba grupā. Ceram, ka mūsu ziņojums dos labu pienesumu diskusijām kopumā, tāpat laikā apzinoties, ka tas nav izsmeļošs eh, šīs problēmas izgaismojums. Paldies! Eh, dārgais Žordī, eh, dārgie kolēģi, mīļie draugi, lūk, mēs tagad dzirdējām darba grupu prezentācijas un jau daži ir pieteikušies runātāju sarakstā, atkārtošu jums tādu paziņojumu, ka arī darbgrupu ziņojumi jau ir tikuši izdalīti, vai arī tie vēl tiek izdalīti, tie ir ļoti interesanti, uh, tie dos pienesumu mūsu nākamām aktivitātēm visos līmeņos. Un tagad pievēršamies nākamam darba kārtības punktam. Īvs Leterms, Beļģijas premjerministrs. pie mums ieradīsies tikai pulksten 10.30 un tādēļ dosim pirmam vārdu mūsu draugām komisijas prezidentam Barozu kungam. Kā vienmēr. Un tas arī ir viens mūsu lieliskās sadarbības piemērs. Viņš piekrita šādai darba kārtības izmaiņām un tagad eh, dosim viņam vārdu. Paldies, priekšsēžkungs, dargais draugs, dāmas un kungi, eh, Nacionāla parlamenta pārstāv. Vispirms ļaujiet mums pateikties eh, par ielūgumu. Mēs augstu vērtēju šādu iespēju uzrunāt gan Eiropas parlamentu, gan Nacionāla parlamenta pārstāvus vienlaiks. Un te ir ne tikai runa par pieklājību žestu, tiešām tas ir politisks vēstījums, ko es jums vēlos dot, jo šīs dienas izaicinājums ir tāds, kas prasa mūsu visu izlēmīgu kopdarbu Mēs saskaramies ar ļoti nopietniem izaicinājumiem, un mēs negūsim panākums, ja nestrādāsim kopīgi Eiropas saimnes institūcijas, kā arī dalību valstu institūcijas. Mums ir nepieciešama kopīga vīzija, kā vadīt Eiropas tautsēmniecību, izaugsmē un darbvietu radīšanai nākotnē. Mums ir vajadzīga kopīga apmēņēmība, lai Eiropieši kopīgi strādātu šo mērķu virzienā. Šajā kontekstā parlamentāra dimensija ļoti nozīmīga. Jums ir demokrātiskā leģitimitāte, kas ir nepieciešama, lai panāktu to, eh, ka eh, cilvēki apzinās atbildību par šiem procesiem, un jums ir iespēja arī šo vēstījumu palaist pa visu Eiropu. Eh, komisija un Eiropas parlaments ir ļoti ciešā sadarbībā. Es vienmēr atbalstījis politiskā dialoga ar nacionālajiem parlamentiem, padziļināšanu un paplašināšanu. Tieši tādēļ ir svarīgi intensificēt mūsu uh, kontaktus tagad, šajā konkrētajā situācijā, vairāk, biežāk vienam ar otru sarunāties, arī uzklausīt vienam otru, un tieši tādēļ es domāju, ka mums tagad būtu jācenšas rast kopīgi pieeja, eh, kā stāties pretīm krīzes izaicinājumiem. Viens no krīzes vēstījumiem ir nepārprotams. Eiropieši ir ļoti nobežījušies. Un proti, eh, vairāk par visu, par savām darbietām, par iespēju saglabāt darbietas tiem, kam tādas ir, vai arī iegūt jaunas, e, kas ir zaudējuši savas darbietas, jeb šo e, saņemt darbietas tiem, kas vēl mācās. Viņi arī nobazījušies par pensijām, izglītību, dzīves kvalitāti, vīdes kvalitāti. Viņi raugās uz Eiropas savinību un meklē atbildes, gaida atbildi. Tāpēc mums jāparūpēs, lai atbildes būtu. Un, ja mēs eh, pareizi dosim šos atbildes, tad Eiropa var uh, optimistiski raudzīties nākotnē. Šī krīze ir mūsu solidaritāti pārbaudījusi uh, vairāk nekā iepriekš, un mūsu savstarpēja atkarība skaidri demonstrējas. Es domāju, ka mēs šo uh, pārbaudījumu varam izturēt, bet mūsu darbs vēl netu nav galā. Uh, Mēs esam ļoti svarīgā ekonomiskās atlapšanas posmā. Mēs apzināmies, ka ir e, uzlabojuma pazīmes. Eiropas Savienība šogad e, e, straujāk augs nekā iepriekš paredzēts, bet ekonomiskā atlapšana vēl nav nostabilizēta. Un situācija ir ļoti atšķirīga atsevišķās dalībvalstīs. Tādēļ mums ir krietni pāragni tagad jau atslābt, bet mums ir e, jāturpina enerģiski strādāt risinājumiem. Eiropas uh, politika ir bijusi tāda, ka mēs uh, e, visaptvarojuši reformējam savu uh, finanšu sistēmu, ekonomisko pārvaldības sistēmu. Mēs uh, radām sistēmu, lai būtu ilgspējīga izaugsme uh, nākotnē Eiropas. Uh, um, 2020. gada stratēģiju gudrai, ilgspējīgai un iekļaujušai izaugsmai. Eiropas Savienība ir pārvaldījusi visas elements, kas ir nepieciešami mūsu finanšu eh, pārvaldības sistēmas reformai, un galvenie pasākumi jau tiek ieviesti, piemēram, attiecībā uz uh, uzraudzību pāraudzību. Citi vēl tiek gatavoti, citiem vēl jātiek izstrādātiem. Nu, līdz nākamā gada beigām mēs uh, piedzīvosim mūsu finanšu jomas revolūciju Eh, un tas būs, es domāju, pamats nākotnes, nākotnē. Eh, priekšnoteikums mūsu tautsēmniecība eh, veselīgumam nākotnē ir, kas pārspēj visus mūsu globālo partneru centienus. Bet viens no krīzes atziņām ir bijis tāds, ka mēs nevaram jautājumu skatīt atdalīt vienam no otru. Un, mēs redzējām, ka mūsu ekonomiskā pārvaldībā ir trūkumi, ka e, mūsu likumdošana e, nav bijusi e, tik progresīva, ka, ka tā atbilst faktiski mūsu savstarpējās atkarības apstākļiem. Mājā mēs stabilizācijas mehānismu iedibinājām, kas tūlītējo spiedienu mazināja, un septembrī komisija ierosināja jaunas pasākumas ekonomijas tautsamniecības uzraudzībai, un lai risinātu eh, nelīdzsvara eh, cēloņus. Mērķis bija radīt spēcīgu konsensu, un to mēs panācām ar darbu grupu, ko vadīja Eiropas eh, padomas prezidents Hermans van Rompojs Pagājušā nedēļā Eiropadomē mēs principā atbalstījām šo pieeju un um, raudzījāmies uz to, kā varētu pastāvīgs krīzes pārvaldes mehānisms radīts. Mēs vēlamies nodrošināt, lai tas būtu efektīvs. Un mēs tagad ļoti rūpīgi izvērtējam visas tās tā aspekts. Dalība valsts arī piekrita, ka mums ir ļoti rūpīgi jāanalizē šie jautājumi. Līguma atvēršana ir kā Pandoras ladīts atvēršana E, e, taču tas varētu palīdzēt arī pastāvīgo mehānismu e, tur vēl vairāk stabilizēt. Dažām dalībvalstīm ir uzskats, ka tas ir nepieciešams. Ja līgumi tiks grozīti, tie būs grozījumi ļoti ierobežotā apjomā, tie negrozīs ES kompetences kopumā, tādēļ ratifikācijas mērķis līdz 2013. gada mājam Eh, kad patreizējais mehānisms eh, eh, beigsies darboties, ir iespējams iedos savu ieguldījumu un vēlēsies to dot. Es domāju, ka tas ir pareizais pamats mūsu nākotnes darbam, bet šie stabilitātes pīlāri ar tiem nepietiek. Mums ir vajadzīgs daudz vairāk nekā panāktu izaugsmu un darbvietas, kas mums nepieciešama, lai uh, Eiropa eh, būtu ilgspējīga ar nepieciešamām izmaiņām, ka tās varētu tikt izvedis. Tādēļ tieši mums ir vajadzīga jaunā 2020 stratēģija, eh, kas eh, Eiropas Savienībai redz gudru, ilgspējīgu un iekļaujušu nākotni. Mums jārod jauni izaugsmes avoti, un mums ir kopīga pagātne, bet mums ir vajadzīgs arī izmaiņas, kuras uh, palīdzēs mums panākt kopīgi pūliņi, un te šajā procesā ir būtiska loma gan Eiropas parlamentam, gan Nacionālajiem parlamentam. Mums ir nepieciešams jūsu atbalsts un jūsu līdzatbildīga uh, domāšana, lai veicinātu, izskaidrotu un ieviestu nepieciešamās reformas. Šim darbam jāsākas tagad. Nav laika uh, vilcināties. Uh, mums ir tūlīt pat jāķers pie eh, visaptrošām reformām. ES 2020 eh, dod kopīgi koordinētu ES ietvaru eh, koordinātiem pasākumiem. Tas ir ietvars, kas, kura centrā ir pilsoņi, un izaugsmas dzinējs spēks būs koptirgs, kam jābūt ilgspējīgam, kas var palīdzēt padarīt Eiropu elastīgāku un spējīgāk arī satricinājumi stāties pretīm. Un, uh, Eh, digitālā darba kārtība ir pirmā, ko mēs esam palaiduši, tā pātrinās eh, augsta ātruma interneta izplatību, eh, lai mēs varētu labāk konkrēt ar saviem globālajā līmenī. Un tas ir cieši saistīts arī ar inovāciju jautājumu, jaunajiem jautājumiem, zinātnes Eh, atbalsta jautājumu, mums ir jārada jauna uh, eh, ekonomikas modeļa, uh, eh, radošs dizains uh, un uh, ir jābūt tādai politikai, kas ir vērsta pret sociālo atstumtību, nabadzību un uh, efektīvāku resursu izmantošanu. Pakotne, kas uh, parādīs to, ka, cik lieli mūsu veicamie uzdevumi. Tā ir pieeja, kas mums dod kopīgu kompasu darbam nākotnē. Uh, Eh, lai to panākt, mums ir vajadzīgi da, jauni rīki, un dažreiz eh, tiem arī jābalstās uz uh, Lisabonas stratēģijas mācībām, kas nevienmēr ir bijusi pilnīgi veiksmīgi. Tieši tāpēc nacionālās uh, 2020. gada programmas uh, ir ļoti svarīgas. Ja tās nedarbosies, tad mēs tikai zaudēsim laiku, bet ja bū, tās būs efektīvas, tad nacionāls politikas tuvinās ES centiens, un tādējādi mēs varam panākt uh, reāla izmaiksme, e, e, izaugsmi, un šeit tieši Nacionālā parlamenta deputātiem ir ļoti būtiska loma. Jūs strādāsiet kopā ar saviem dalībvalstu e, valdībām, lai nodrošinātu, ka gan nacionāla, gan ES līmenī notikt nepieciešamās reformas jo izlēmīgāks būs šīs reformas, jo drīzāk mēs varam panākt ar nacionālu līmenī konsensu. Un šeit nacionālajiem parlamentiem ir centrāla nozīme kad programmas būs īstenots, eh, līdz ar to nebeigsies viss. Eh, parlamentāriem šiem būs jāuzrauga uh, um, Eh, mēķu panākšanu, eh, pa kuriem mēs būsim vienojušies, jāanalizē, kas darbojas, kas nedarbojas tik labi, un eh, jāizmanto šī rīki mūsu tautsemniecības tālākai vadīšanai. Daži nacionālai parlamenti ir pauduši bažas par to, ka Eiropas Savienība varētu iejaukties viņu budžeta plānošanas pilnvarās. Protams, tā, šādam bažām nav pamata, tas nenotiks, tas nekad nebija mūsu mēķis. Uh, priecājos, ka man bija iespēja eh, šo lietu precizēt, jo Eiropas semestrs ir ļoti būtisks eh, rīks, lai nacionālajā es centienu eh, tuvinātos savstarpēji. Ir runa par informācijas apmaiņu, mums būs informācijas apmaiņa, mums būs vairāk savs, arī vāras, kopīgs vāras. Mēs dodam vairāk iespēju rīkoties visiem iesaistītām pusēm, tādējādi veicinot izmaiņas. Krīze ļoti skaidri parādījusi, E, to, varbūt pat tas nebija nepieciešams, bet e, es domāju, ka tas jau bija skaidrs iepriekš, bet tagad ir skaidrāks tikai, kad iepriekš, ka uh, politikas lēmiem vienā dalībvalsts ir tie tieši ietekmē ar cits dalībvalsts. Tātad ekonomikas politika, tautsēmniecības politika nav vairs tikai nacionāls jautājums, tas ir pats par sevi saprotams. Uh, to noliegt, tas ir realitātes noliekšana. Savstarpēja atkarība, e, tā ir fakts pat globālā līmenī. Kā mēs varam e, e, rīkoties šīs globālās savstarpējās atkarības līmenī, arī Eiropā tas eksistē. Tādēļ mums ir jātuvina savstarpējie pasākumi un instrumenti un stratēģis. Mums ir vajadzīgs uh, visaptroša um, uh, pieeja, lai mūsu pasākumu darbotos. Ir jābūt uh, obligātiem standartiem uh, um, budžeta plānošanai nacionālā līmenī, bet, protams, mēs nedrīkstam apšaubīt nacionālā parlamentu prerogatīvas. Protams, ka um, visiem šiem centieniem ir jābūt ar demokrātijas leģitimitātes stiprināšanu ar uh, e- Eiropas parlamenta uh, saulaicīgāk iesaistīšanu visos procesos. Eiropas parlaments ir tieši ievēlēts uh, Tas ir pilnīgi leģitīms. Tas nav otršķirīgs parlaments. Eiropas parlaments tagad eh, ir eh, krietni stiprināts pēc Lisabonas līguma. Es domāju, svarīgi to saprast, jo es eh, baidos, ka man ir jāuzsver, ka daži nacionālai politiķi vēl to nav īsti sapratuši. Kāda ir realitāte? Eiropas institūcija ir realitāte. Godāti deputāti, mūsu debaši, šodienas debaši tēmas, ko esam izraudzījuši, ir ka mums krīzē ir vajadzīgs eh, kopīga pieeja, bet mēs neatgriezīsimies pie tādas tautsaimniecības, kāda bija iepriekš. Tā nekad neatgriezīsies. Mūsu uzdevums ir eh, celt tādu tautsaimniecību, kādai tai vajadzēja būt. Proti tādai, eh, kas ir konkrēti spējīga globālajā līmenī, tādai, kas ir balstīta mūsu principos un vērtībās Eiropā. Mēs vēlamies, un tas, starp citu, ir arī Lisbonas līgumā paredzēts, sociālo tirgus ekonomiku, Tautsemniecība, kas uh, uh, arī apzinās mūsu atbildību par sabiedrības vājākiem locekļiem. Tautsemniecība, kas ir ilgspējīga, patiešām, kas ir gatava stāties uh, vidē draudzīgās tautsemniecības nākotnes izaicinājumiem pretī. Tāds lūk izaicinājums. Mums šī izaicinājumiem jāstājas pretī, tāpat laikā neatsakot no mūsu vērtībām sociālā iekļautība. Uh, cieņu pret vīdis, e, un, e, lai to panāk, mums visiem jāizdara kopīgi centieni nacionālajās līmenies, e, obligāti strādāšiem kopā, lai panāk šos mērķus. Paldies par jūsu uzmanību! Liels paldies! Saka priekšsēdētājs, cienījamo Barozu kungs, paldies! Un tā kā Terma kungs pagaidām vēl nav ticis līdz šai zālei nu tad būsim ļoti elastīgi, mēs vienmēr esam elastīgi, var teikt, ka tā ir mūsu tāda raksturīga iezīme, tad mēs varam jau tagad uzsākt diskusiju, jo daudz jau ir pieteikušies runāt, un tad, kad Leterna kungs būs klāt, tad ļausim arī viņam izteikties. Tas nozīmē, ka viņa uzstāšanos mēs, uh, mēs uzklausīsim vēlāk. Nu, tad tagad pastāstīšu, kā mēs darbosimies. Vispirms katram runātājam ir piešķirts trīs minūtes, un tad lūdzu arī runājiet trīs minūtes nevairāk. Reku priekšā ir pulkstenis, jūs varat pārbaudīt, cik daudz laika jums vēl ir atlicis. Jau vakar mums tika izmantot tā saucamā zilās kartas procedūra. Nu, tas, protams, nenozīmē, ka šo zilo karti obligāti vajag izmantot, bet pastāstīšu, ko tas nozīmē. Ja uzklausot kāda deputāta uzstāšanos, jums šķiet absolūti vajadzīgs komentēt, tad jūs varat pacelt šo zilo karti, tad priekšsēdētājs jums pajautās, vai jūs plānojat tagad izteikties, un ja runātais, kas tikko uzstājās, viņš ar lielu prieku uzklausīt arī jūsu komentāru var jautājumu, tad jums ir 3, 30 sekundes, kuru laikā jūs varat uzdot jautājumu vai komentēt. Un tad savukārt runātājiem būs vēl 30 sekundes, lai atbildētu uz jūsu uzdoto jautājumu. Tikai divas reizes var izmantot zilo karti debatas laikā. Nu tad tagad varam sākt mūsu diskusiju un nodošu priekšstādātāja amatu Beļģijas parlamenta vicepriekšstādātājiem. Viņš ir arī Liežas pilsētas mērs. Nu tad lūdzu, jūs tagad būsiet uh, šīs sanāksmes daļas vadītājs un es sēdēšu tuvāk Barozo kungam. Paldies! Voilà, merci, euh, monsieur le président. Donc c'est un Liels paldies priekšsēdētāji! Tāds paties prieks un gods vadīt šādu sanāksmi. Tāpēc būšu ļoti labs un striks priekšsēdētājs un uzreiz ķersimies klāt darbām un vispirms Lietuvas pārstāvs Vesaita kundze. Lūdzu. Pār... Cienījamais komisārs, komisijas pārstāvi arī deputāti. Vēlamies teikt, ka esam ļoti gandarīti par to, ka Eiropas komisija ir apņēmusies veikt reformas, kas ir vajadzīgas pēc ļoti nopietnas krīzes, ar ko Eiropai bija jācīnās finanšu sektārā. Kā mēs varam redzēt krīzes laikā, ekonomikai ir nepieciešama plašāka regulēšanas bāze. Savādāk mēs varam atkal nonākt līdz līdzīgai krīzei. Es varu piekrist jums tādā ziņā, ka ir nepieciešams finanšu darījuma nodoklis. Te pašā laikā, ja mēs šādu nodokli ieviesīsim tikai Eiropas Savienības līmenī, es nedomāju, ka būs labi rezultāti, jo ja mēs skaidri zinām, ka finanšu tirgi darbojas absolūti globāli, līdz ar to Eiropa, protams, ir svarīgs spēlētājs visā pasaulē, tāpēc būtu pareizi runāt nevis par Eiropas finanšu darījumu nodokli, bet par globālo finanšu darījumu nodokli. Um, krīze izraisīja bankas, un tagad bankas ir guvēji no krīzes. Nu, piemēram, mēs tagad runājam par jaunām darba vietām, un mēs zinām, ka lielākoties dalība valsts atrodas ļoti smagos parādos. Un Sanāk tā, ka bankas aizdod dalību valstīm un iekasē procentus. Nevis piešķir naudu maziem vidējiem uzņēmumiem. Sanāk tā, ka dalību valstis kļuva par banku sponsoriem. Pirmām kārtām valstis palīdzēja bankām izkļūt no nepatīkamas situācijas. Tāpēc, manuprāt, ir jārunā atklāta valoda par banku rīcību. Runājot par 2020. gada stratēģiju, Manuprāt, ir jārunā arī par mūsu iedzīvotāju energo nabadzību. Vēlos aicināt Eiropas Savienību atteikties no deklarācijām un paziņojumiem un smukajiem vārdiem par solidaritāti un gal galā nonākt pie ļoti reāliem darbiem. Nu, piemēram, ja mēs runājam par energo piegādātājiem Eiropā, tad bieži vien mēs saprotam, ka Uh, divpusējie līgumi, divpusējā sadarbība ir daudz svarīgāka par citiem sadarbības veidiem. Esmu ļoti gandarīta, ka jūs uzticāties nacionālajiem parlamentiem un uh, saprotat arī, ka informācija par fiskālo disciplīnu ir ļoti svarīga. Manuprāt, nacionālajiem parlamentiem ir pietiekami daudz kompetences, lai nodrošinātu parlamentārā kontrola pār savām valdībām. Paldies! Merci beaucoup, madame. Je vous félicite. Lielas paldies! Un cik jauki, ka jūs iekļaujāties, iekļāvāties arī trīs minūtēs, tas bija ļoti patīkami, un tagad ļaušu izteikties mūsu nākamajam runātājam, kas ir Andžejs Galazevskis no Polijas. Lūdzu! Lielas paldies priekšsēdētājai! ekonomikas regulēšana Eiropas Savienībā ir šobrīd viens no būtiskākajiem uzdevumiem, jo Eiropas Savienība un visa pasaule reaģē uz ekonomisko krīzi. Var teikt, ka šādu noteikumu radīšana ir uh, apstākļu spiesta. Ir jākoordinē politika attiecībā uz ekonomikas politiku dalību valstīs, ir jāuzrauga ekonomikas situācija, un tad ir jāmeklē dažādi pasākumi un risinājumi, lai izvairīties no nāk nākotnes krīzes. Visi šie mērķi ir ļoti pareizi un precīzi, un ar laiku mēs varēsim pateicoties šādu mērķu sasniegšanas tiešām uzlabot mūsu situāciju. Bet vēl viena lieta, kas ir jāatcerās, ka Eiropas Savienības strateģiskais mērķis ir uh, veicināt Eiropas Savienības konkurētspēju pasaules mērogā. Pirms desmit gadiem bija sākts šis lielais kopējais tirgus projekts, un varu teikt, ka vēl neesam pāram, pārāk tālu tikuši. Man jau šķiet, ka Eiropas Savienības kopēja konkurētspēja ir tieši proporcionāla atsevišķu dalību valstu konkurētspējai. Taču sanāk interesanta situācija, ka dalībvalsts pirmām kārtām konkurē savā starpā un tikai pēc tam globālā līmenī. Vakar jau diskutējām par to, kā notiek konkurence starp dalību valstīm attiecībā uz nodokļu sistēmu. Tiek runāts par tā saucamo mežonīgo konkurenci. Un tolaik um, mūsu diskusijas laikā mēs arī runājam par to, ko īsti nozīmē mežonīga konkurence. Vai tas nozīmē, ka vienkārši netiek ņemti vērā normatīvie akti, respektīvi tā ir tāda nelegāla konkurence vai kas savādāk? šobrīd svarīgi nodrošināt vienotu terminoloģiju un vienotas spēles noteikumus, jo tad, kad mēs runājam par konkurenci, par darba izmaksām, par nodokļiem, tad, manuprāt, ir jābūt absolūti svarīgi, absolūti skaidriem spēles noteikumiem. Barozo kungs arī pieminēja, ka mums vajag jauns darba vietas. Bet kā mēs varam radīt jaunas darba vietas? Tad, ja būs jaunas investīcijas, jā, mēs savus investorus uh, aicināsim strādāt. Un šie investori nāks, protams, ne tikai no Eiropas Savienības, bet arī no Brazīlijas, no ASV, no Ķīnas. Un tas savukārt nozīmē, ka mums ir jākonkurē arī attiecībā uz darba izmaksām. Šeit atkal ir jārunā par nodokļu likmēm, par kredītu pieejamību un par citiem aspektiem, un man par visiem šiem jautājumiem ir jādiskutē atsevišķi. Paldies! Lielas paldies, deputāta kungs! Un tagad mans priekšlikums būtu aicināt Malkolmu Harboru, kas ir Eiropas parlamenta deputāts lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Tā kā esmu iekšē tirgus un patērētāja aizsardzības komitejas vadītājs, uh, izmantošu šo izdevību šodien runāt par uh, ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem. Daudz no jums jau ir pieminējuši tos jautājumus, kas mums ļauj pabeigt iekšē tirgus konsolidāciju. Un no manas puses būs arī daži komentāri par to, ko pēdējā laikā ir paveikusi mana komiteja. Pirmām kārtām ir svarīgi, lai uh, 2020. gada stratēģija iekšējais tirgus spēlētu ar vien svarīgāku lomu. Tagad, pirms divām nedēļām, uh, ir uh, uzsākts. Uh, Uzsāktas diskusijas par uh, vienoto, vienotā tirgus likumu, un četru mēnešu laikā mēs varam vadīt publiskās diskusijas, un komisija ir runājusi par to, ka ir nepieciešamas reformas, kas ļautu tiešām panākt īsto izaugsmi. Un noteikti priekšsēdētājs tajā brīdī, kad viņš atbildēs uz mūsu jautājumiem, viņš pieminēs arī to, ko ir teikusi mana komiteja. Mēs teicam, ka 2020. gada stratēģijā nav pietiekami daudz paredzēti instrumenti, lai pabeigtu uzsākto darbu, ja tikai tādā veidā mēs varēsim izvairīties no turpmākam krīzēm Eiropā. Šobrīd sanāk tā, ka valsts iepirkuma konkurss nestrādā un nedarbojas tā, kā ir jābūt. Lielākoties valsts iepirkuma konkurss tiek uzskatīti par birokrātisko sarežģījumu, birokrātiskām grūtībām, nevis veidu vai instrumentu, kā var veicināt mazu un vidē uzņēmumu novatorismu un iesaistīšanos uh, valsts uh, darbā, valsts pārvaldē un pakalpojumu nodrošināšanā. Un šeit ir tas otrais aspekts, par ko es vēlos runāt. Uh, gan ar jums, cienījami deputāti, gan arī ar Barozo kungu. Ja nacionālajie parlamenti spēlē šeit ārkārtīgi svarīgu lomu, vitāli svarīgu lomu, un šī loma ir saistīta ar vienotā tirgus redzamības palielināšanu, tad mums ir jādarbojas daudz strateģiskāk nekā šobrīd. Ja pavisam godīgi, manuprāt, komisijas detalizēto priekšlikumu piesūtīšana neko nerisinā. Ir tīpaši jau tādi, ja jums uz šiem milzīgiem dokumentiem ir tikai dažas nedēļas, lai jūs varētu atbildēt. Nē, šādā veidā mēs nevaram nodrošināt līdzdalību. Labāk būtu runāt laikus par strateģiskiem mērķiem un topošiem projektiem. Runāšu pavisam īsi par dažiem no šādiem projektiem, nu, piemēram, profesionāls kvalifikācijas sastarpēja atzīšana. Mēs zinām, ka 2012. gadā komisija plāno reformu. 2011. gadā mana komiteja nāks klajā ar lielu strateģisko ziņojumu par šo jautājumu. Un, kolēģi, mums jau notika sanāksmes ar nacionālajiem parlamentāriešiem, lai runātu par konkrētām bažām, kas ir saistītas ar šādu veidu priekšlikumiem. Un komisijas kolēģi var mācīties, kā mēs varam sadarboties. Ir jārunā strateģiski, jūs varat apmeklēt manas komisijas sēdes un runāt par šiem jautājumiem vēl stipri pirms komisija nāks klājā ar konkrētu dokumentu, ar konkrētu priekšlikumu. Šādā veidā mēs varam nodrošināt reālu sadarbību gan ar komitejām parlamentā, gan arī ar komisiju. Tātad, protams, arī Nacionālo parlamentu deputāti varēs iesaistīties šajā darbā laikus. Paldies! Lielas paldies! Paldies par šo komentāru! Un tagad mans priekšlikums būtu aicināt Roberu Lugāru no Austrijas, lūdzu. Eiropas bankas šobrīd saņem no centrālās bankas uh, milzīgas summas ar minimālo procentu. Uh, Viņi spekul spekulē dažādās jomās, un uh, viņiem vispār nav nekāds riska pakāpes. Viņi gūst milzīgu peļņu, pat 10% un vairāk. Un visa šī situācija, nu kā jau teicu, notiek vispār bez jebkāda riska, un manuprāt, tas ir ļoti nopietni. Gal galā bankas ir atkal ieguvējis no visas šīs situācijas. Tieši pateicoties tam, kā Eiropas centrālā banka dod uh, aizdevumus ar ļoti zemiem procentiem. Un, diemžēl, gan Austrijā, gan citās valstīs uh, š, nauda nenolak, nenonāk līdz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Jo tieši mazos un vidējos uzņēmumos mēs varam radīt jaunas darba vietas. Tagad maz un vidēji uzņēmumi nesaņem finansējumu no bankām vai arī saņem finansējumu ar kādiem 8% gadā, manuprāt, tā ir milzīga summa, līdz ar to sanāk, ka Eiropas centrālās bankas centieni nenonāk līdz īstiem patērētājiem. Jā, samazināsim procentu likmes, tad būs vairāk darba vietu, un tā ir pareiza stratēģija, bet, diemžēl, ir šie starpnieki, ir bankas, kas spekulē ar piešķirto naudu, un, manuprāt, mēs būsim atkal zaudētāji šajā situācijā. Šeit mums ir jādarbojas, jādara kaut kas, lai piedāvātā zema procentu likme nonāktu līdz maziem vidiem uzņēmumiem, kas savukārt varēs radīt jaunas darba vietas. Mums pēc 10, 15 gadiem būs cita problēma Eiropā. Mums būs pa maz darba spēku. Šobrīd ir savādāk, protams, šobrīd ir tā, ka darbinieku ir vairāk nekā darba vietu, bet pēc 10, 15 gadiem situācija būs tieši pretējā. Demografiskā situācija ir ļoti negatīva, bērnu ir pa maz. Nu tad pirmais no aspektiem, kas ir jārisina, kā mēs varam nodrošināt uh, sabiedrības pieaugumu. Tad ir uh, otrais variants, protams, ir uh, ļaut ieplūst lielākam migrantu plūsmām, bet tad šeit ir jārunā par kvalitātes kritērijiem. Migranti mums ir vajadzīgi, un daudzos gadījumos migranti jau ir iebraukuši, viņi ir ar zemu kvalifikāciju, Mēs zinām skaidri, ka nākotnē darba vietās būs vajadzīga ļoti augsta kvalifikācija, un tad varbūt mēs varam palīdzēt viņiem kvalificēties. Savādāk sanāk, ka viņi tikai radīs problēmas mūsu sociālām sistēmām. Manuprāt, šeit ir vajadzīgs jauns virziens, jauna vīzija un attiecīgi arī jauns regulējums attiecībā uz migrācijas likumiem. Eiropā migrācijas jautājumi ir jāregulē no jauna, Un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk, savādāk nākotnē būs vēl smagāk. Paldies! Lielas paldies par jūsu komentāru. Paldies arī, ka jūs varēt iekļauties trīs minūtēs, un tagad lūdzu mūsu piektais runātājs, kas ir Alicija Olihovska no Polijas. Lūdzu! Paldies priekšsēdētāji, cienījamie klātesošie! Mums ir divu dienu diskusija par jautājumiem, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības izaicinājumu pievarēšanu pēc krīzes, un šīs diskusijas laikā izkristalizējas ārkārtīgi svarīgi temati. Tieši par trīs jautājumiem, kas tika izvirzīti kā o, tēmas mūsu darba grupām. Uh, jautājumi, kas ir saistīti ar vienoto tirgu, jautājumi, kas ir saistīti ar konkurētspēju. Skaidrs, ka visi šie jautājumi ir jārisina, lai galu galā mēs varētu radīt labāku ekonomiku un labāku iespēju attīstīties pēc krīzes. Bieži vien tika runāts arī par valsts iepirkuma konkursiem. Es pati strādāju nu jau ilgāk nekā desmit gadus uh, ekonomikas savienībā, kas strādā tieši pie valsts iepirkuma konkursu jautājumiem. Šobrīd iepirkumu procedūras uh, virzās uz tādu risinājumu, ka jā, no vienas puses, protams, uzņēmumi tiek galā ar iepirkumu konkursu prasībām, uh, jo ir interese uh, bet te pašā laikā varam konstatēt, ka visās valstīs, kur notiek investīcijas un kur ir valsts iepirkuma konkursi vai arī valsts iepirkumu izsolis, tad uh, varam teikt, ka uzņēmēji paši uh, Eh, daudzos gadījumos netiek galā tādēļ, ka viņi saka, ka ir milzīgas birokrātiskās procedūras, vai arī viņi pat varbūt nezina, kādā veidā var piedalīties konkursā. Bet te pašā laikā sanāk tā, ka valsts iepirkuma konkursa mērķis pēc būtības ir izvēlēties tādu uzvarētāju, kas nodrošināt, nodrošinās minimālāko risku attiecībā uz darba kvalitāti. Un tas ir jāpasaka mūsu uzņēmējiem, lai viņi skaidri saprast, kādēļ vispār konkursi tiek rīkoti. Šeit, protams, valsts ziņā ir palīdzēt uzņēmējiem saprast, sniegt viņiem informāciju, rīkot seminārus, tā, lai viņi zinātu, kādi ir riski saistīti ar valsts iepirkuma konkursiem un kādas ir prasības, tā lai gal galā viņi varētu piedalīties un, protams, arī paveikt gal galā darbu kvalitatīvi. Šai kontekstā vēlos teikt, ka daudzām valstīm pēc iespējas ātrāk būtu jāuzsāk darbs pie iepirkumu konkursu procedūras vienkāršošanas un uzņēmēju apmācības. Nākamais aspekts ir saistīts ar novatoriskumu. Kā mēs varam ļaut uzņēmējiem būt pietiekami novatoriskiem tā, lai viņi varētu meklēt tādas ekonomikas nišas, piemēram, attiecībā uz ekoloģijas aspektiem, vides aizsardzības aspektiem, zaļās ekonomikas aspektiem, tā, lai viņi tur varētu darboties, gūt, protams, peļņu, bet arī piedāvāt mums inovatīvas risinājumus. Grūti šobrīd atrast tādus jautājumus, kas uh, ir ekonomiski izdevīga uzņēmējiem, bet visi mēs esam ieinteresēti tajā, lai ekonomikas aktivitāte būtu plašāka, lai būtu mazāk riska saistībā ar ekonomisko darbību un lai gal galā uzņēmumi varētu gūt arī pēļņu, nevis vienkārši kaut kā tikt galā. Varu teikt, ka Polija, mana valsts, krīzes laikā varēja radīt tādu ekonomikas vidi, lai uzņēmumi vairāk uzsāktu darbību un turpinātu arī strādāt. Mums ir vairāk jaunu uzņēmumu nekā to, kas paveikuši darbu. Paldies! Saka priekšsēdētājs, paldies par šo komentāru. Un tagad lūdzu nākamais runātais Hilda figūra. Figuredo. Prezidente. Paldies priekšsēdētāji. Eh, šīs eh, debatas eh, kontekstā, manuprāt, ir svarīgi paturēt prātā trīs būtiskas lietas. Pirmām kārtām bezdarba rādītāja pasliktināšanās, nevienlīdzība un nabadzība, ko ir izraisījis līdzšinējais politiskais kurs. Jau iepriekš tika norādīts, ka krīzi izraisīja bankas, un eh, šobrīd tās arī gūst labumu no krīzes. Tas ir izraisījis virkni finansējuma problēmu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un tam visam klāt vēl nāk tā dēvētās taupības programmas, kas ir uzspiestas valstīm, kurās problēmas ir vislielākās. Valstīm, kuras ir ekonomiski un finansiāli ļoti vājas. Tā dēvētās eh, taupības politikas stratēģijas eh, tiek stingri īstenotas, balstoties uz acīm redzami neracionālajiem stabilitātes pakta noteikumiem, un tas tikai pasliktina situāciju. Es šeit nerunāju tikai par Grieķiju vai Īriju, bet arī par Portugāli. Šobrīd tur situācija ir dramatiska. Nākotnē mums draud lielāka nabadzība, lielāks bezdarbs un arī lielāka nevienlīdzība un asimetrija. Citiem vārdiem sakot, krīze sevi ietver mazāku ekonomisko un sociālo kohēziju. Tādas ir tās sekas, bet tai pašā laikā Tā arī palielina nabadzību. Brīdī, kad Eiropa cīnās ar nabadzību, ja mēs analizējam uh, datus, kas attiecas uz nabadzību Eiropā, es domāju, mēs sapratīsim, ka vairāk nekā 100 miljonu cilvēku ir nabadzības uh, situācijā, un šāda situācija nav pieņemama laikā, kad Eiropas komisija turpina runāt par nabadzības apkarošanu tā vienlaikus arī uzspiež prasības īstenot paktus vai uh, taupības plānus, kas patiesībā pasliktina situāciju. Es vēlējos arī uzsvērt, cik būtiski ir pievērsties nevis eh, finansiālajai ilgtspējai, bet gan sociālajai ilgtspējai. Es domāju, ka šie abi aspekti ir jālīdzsvaro. Nevis eh, nepārtraukti jāpievēršas šai tuvredzīgajai politikai, kas eh, palielina sociālo spriedzi un būtībā vēršas pret Eiropas Savienības pamat principiem. Šeit ir runa par turpmāko pauģu nākotni, jo jauniešiem nav darba. Bezdarbs jauniešu vidū ir jārisina. Paldies! Diemžēl runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Paldies! Tagad um, beidzot ir ieradies eh, Eiropas eh, padomas priekšsādātājs un arī Beļģijas premjerministrs Leterma kungs. Un es eh, vēlētos viņam dot vārdu, lūdzu, Leterma kungs. Paldies. Pirmām kārtām es nevēlētos šeit Es, es vēlētos atvainoties par to, ka es nokavējos. Es uh, biju sanāksmē par budžetu, un man ir jāteic Barozo kungam, ka arī Beļģijas budžets, uh, mēs cenšamies, lai tas atbilst ierosinātajai stabilitātes programmai. Dāmas un kungi mani šodien šeit aicināja, lai es runātu par uh, Eiropas problēmām pēc krīzes. Uh, Ir pagājuši tikai divi gadi kopš lielās eh, finanšu un banku krīzes, un eh, šeit eh, mēs runājam par izkļūšanu no krīzes. Mēs esam mēģinājuši reaģēt ātri. Un runājot par Beļģijas prezidentūru, eh, mums ir eh, jābūt eh, pacietīgiem attiecībā uz šo situāciju. Un mēs esam mēģinājuši rīkoties atbilstoši Lisabonas līguma garam un uh, un uh, ņemt vērā arī jauno iestāžu veidošanas aspektus to starp. Arī esam mēģinājuši nepievērsties tikai Beļģijas pieejai, bet gan uh, godīgi un objektīvi virzīt šo procedūru, lai tā atbilstu līgumam un lai tā varētu risināt eh, tik daudzas aktuālās problēmas, cik vien iespējams. Ehm, Beļģijas prezidentūras galvenās eh, nostādnes varbūt nav īpaši oriģinālas. Aktuālāko jautājumu vidū ir ekonomiskā krīze, ekonomiskā politika, kas ir jāpiemēro eh, šīs banku krīzes sakarā Stokholmas politika. Uh, un arī sociālā un kohēzijas politika, kas ir eh, Beļģijai aktuāls jautājums. Mm, tad svarīga ir arī vīdes un klimata politika Kankūnas samita kontekstā. Un visu beidzot paplašināšanās jautājumi, un arī tur ir panākts progress. Šodien es eh, mēģināšu izteikties par Eiropas Savienības galvenajiem risinājumiem jautājumiem nākotnē. Un arī šeit es nebūšu īpaši oriģināls, ja teikšu, ka ir vajadzīga labāka ekonomiskā pārvalde. 27. un 28. oktobrī padomē jau tika par to runāts. Visu arī jāpiemina um, finanšu sektoru uzraudzības dosjē ES 2020 stratēģija, e, inovāciju politika un arī Eiropas Savienības funkcionēšana leģislatīvo un budžeta procedūru ietvaros. Es domāju, ka mēs mēģināsim nonākt pie kāda risinājuma attiecībā uz šo budžeta procedūru. Uh, Par ekonomisko pārvaldību tika runāts 27. Eh, un 28. oktobra padomē, tika likts uzsvars uz ekonomisko uzraudzību. Darba grupa, ko vadīja Van Rompēkungs, iesniedza ziņojumu, un, eh, ja es pareizi atceros, tad 29. septembra komisijas priekšlikumi, tie bija seši, ko izstrādāja komisija un iesniedza komisija, uzsvēra uh, vajadzību pēc stabilitātes eh, stiprināšanas un pēc izaugsmas pakta stiprināšanas. Un te bija runa par politiskām sankcijām un arī finanšu sankcijām, taču es neatkārtošu to, ko jūs jau zināt. Svarīgi uzsvērt, eh, ka tika runāts par automātiskāku veidu, kādā šīs sankcijas varētu tikt piemērotas, kā arī par par jaunajiem eh, IKP kritērijiem attiecībā uz parādu. Mums bija debata arī par Eiropas semestri, te mēs jau pieņēmām lēmumus, Eiropas semestris sāks nākamajā gadā, 2011. un uh, tajā ir plānots uh, nakt klajā ar stabilitātes programmu katrai dalību valstī un arī ar nacionālajām reformu programmām atbilstoši tam, par ko jau tikām vienojušies. Tik runāts arī par uh, stingrāku krīzes pārvaldību, un tā pamatā ir komisijas iesniegtie priekšlikumi un eh, vadlīnijas Eiropas eh, pastāvīgai, uzraudz, Eiropa pastāvīgai uzraudzīšanai un garantēšanai. Un eh, runājot par finanšu sektora uzraudzību, attiecībā uz banku sektoru, apdrošināšanu, finanšu tirgiem un uh, arī uh, sistēmisko riska pārvaldi. Mm, te bija runa par divām pakotnēm attiecībā uz hedge fondiem un privāto kapitālu. Un e, es e, domāju, ka šo procedūru varēs e, veiksmīgi pabeigt, un mūsu mērķi, mūsu ambīcijas reizēm ir jābūt ambicioziem, ir nodrošināt, lai vienošanās attiektos arī uz kredītreitingu aģentūram. Mēs ceram, ka arī šeit būs iespējams panākt vienošanos. Eiropas 2020 stratēģija Eh, manuprāt, šeit eh, būtiski ir, ka mēs eh, gūstam mācības no savām kļūdām. Mums ir vajadzīga spēcīgāka, saskaņotāka stratēģija, stingrāka sistēma, virzoties uz e ES 2020 mērķiem. Eiropas Savienības mērķi runājot par izglītību, inovācijām, klimata pārmaiņām un citām jomām, šie mērķi jau ir pieņemti Eiropas Savienības līmenī, un es domāju, ka 12. novembris jau ir noteikts par termiņu darbam nacionālajā līmenī, lai noteiktu mērķus dažādās jomās un eh, lemtu par pasākumiem, pie kuriem ķerties. Protams, ka eh, jautājumi tiks konkretizēti ar flagmaņu iniciatīvām, bet mums būs jāmēģina pieturēties pie grafika tik labi, cik vien tas ir iespējams, un arī nacionālajā līmenī būs jāstrādā pie tā, lai veidot efektīvas nacionālo reformu programmas, kas eh, ļautu sasniegt mērķus piecās uh, dažādās jomās. Protams, Eiropas Savienības 20. gada stratēģijai jēga ir tikai tad, ja tā ir daļa no Eiropas Savienības ekonomiskās pārvaldes. Makroekonomiskā stratēģija, budžetārā stratēģija un e ES 2020 stratēģija Ir trīs daļas globālajai ekonomikas politikai, tās papildina vienu otru, pastiprina vienu otru, un es uzskatu, ka šī pieeja Eiropas Savienībai ir uh, liels uh, solis uz priekšu sadarbības jomā attiecībā uz ekonomisko pārvaldi. Runājot par iekšējo tirgu un inovācijām, Mans padomnieks eh, strādā pie šī jautājuma, un es pagājušo nedēļu tikos ar virkni kolēģi gan no Spānijas, gan Itālijas. Es domāju, ka komisijas priekšsēdētājs varēs apstiprināt, ka eh, darbs šeit notiek jau eh, daudzus gadus. Eiropas Rūpniecība saskaras ar astoņām līdz deviņām reizēm lielākām izmaksām, kad tās piesakās eh, patentam. Tāpēc eh, arī šis Eiropas patenta jautājums ir eh, ārkārtīgi būtisks. Un jāteic, ka kolēģi dažās dalību valstīs nav bijuši ieinteresēti risināt jautā, šo jautājumu tik uh, enerģiski, cik to varētu sagaidīt. Padome šobrīd gaida komisijas priekšlikumu. Gaida komisijas priekšlikums šo jautājumu risināšanai. Uh, Un uh, runājot par dosie attiecībā uz brīvās tirzniecības nolīgumiem, mums ir vajadzīgas lielākas eksporta iespējas, un uh, septembrī tika gūti panākumi, kad mums izdevās rast risinājumu sarunās ar Eiropas Savienību un Dienvidkoreju. Mums izdevās uh, pabeigt šīs sarunas un panākt vienošanos, kas uh, ir tāds precedents brīvās tirzniecības nolīgumu vēsturē. Visu beidzot. Es domāju, ka ņemot vērā visus šos uh, svarīgos jautājumus, ir būtiski, lai mēs mēģinātu optimizēt institūciju darbu, risināt institucionālās problēmas un jautājumus, kas ir saistīti ar Lisabonas līgumu. Tā ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Mēs mēģinām darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai uh, atsāktu virzību šajā jautājumā mūsu prezidentūras laikā. Mums ir uh, aptuveni 20 leģislatīvi teksti, kas attiecas uz 2011. gada budžetu. Par to pirmo reizi tiek slēmts pamatojoties uz koplēmumu procedūru. Un uh, mēs uh, risinām arī daudzgadīgo perspektīvu jautājumus. Nesen tika atsākta debati par resursiem Eiropas Savienībā, un es ceru, ka šonadēļ mums izdosies gūt progresu šajā jautājumā un uh, pabeigt darbu pie šiem jautājumiem. Raudzīsimies, vai mums tas izdosies. Tomēr ir jāņem vērā arī budžeta pilnvaras, kas jau ir izveidojušās. Bet es domāju, ka būs iespēja rast eh, kompromisu starp visiem šiem elementiem. Tas bija tāds īsts pārskats par Beļģijas prezidentūras pieeju ekonomikas jautājumiem, un uh, dažādiem aspektiem, tostarp ilgtermiņa politikai, īstermiņa politikai, leģislatīvo darbu, oktobra padomas darba rezultātiem un Eiropas 2020 stratēģiju, kā arī par to, kas jau ir padarīts finanšu uzraudzības jomā un arī par vēlmi eh, likt institūcijām uh, ieņemt pozitīvu lomu šajā Eiropas uzticamības un integrācijas eh, jomā. Paldies, um, padoms, prezidenta kungs, premjerministra kungs. Jūs un Barozo kungs bijāt apsolījuši mūsu diskusijā piedalīties. Tas nozīmē arī, ka mums ir jāievēro runāšanas laiks, darba kārtība mums vēl ir. Uh, vairāki eh, debatētāji pieteikušies, un tad arī slēgsim runātājs rakstu. Nākamais būs Jērans Petersons no Zviedrijas Riksdāga. Paldies priekšsēdī! Eiropai jākoncentrējas uz izaugsmi tikai ar izaugsmes palīdzību mums ilgtermiņā izdosies risināt uh, vai stāties pret tiem aktuāliem izaicinājumiem. Vairāk runātāji izteicās par to, ka jāveicina investīcijas. Proti, ES budžeta apjoms ir jāpalielina. Es domāju, ka tas ir labi, bet es domāju, ka mums ir jāprasa ne tikai plašāks ES budžets, bet jāparaugās arī rūpīgāk uz esošo ES e budžetu un šeit ir arī tādi posteņi, kas nemaz nav vērst uz izaugsmes veicināšanu. Budžetu sastādot mums jākoncentrējas uz izaugsmu veicinošiem posteņiem, piemēram, pētniecība, attīstība, mazāk atbalsts vai e, kaut kādām tautsemniecības nozarēm, kas nenes peļņu. Lugārkungs no Austrijas norādīja uz darba tirgus e, trūkumiem Eh, īpaši kādi būs nākotnē, eh, un es domāju, ka tās ir vēl būtiskāks izaicinājums nekā bezdarbs, pa ko šodien runājam. Ir nepieciešams arī pensiju sistēmas eh, reforma, lai cilvēki tiktu stimulēti ilgāk mm, strādāt. Un šeit mūsu uh, dalībvalsts pensijas sistēmas jārūpējas arī par to, lai vairāk sievietes uh, rast savu vietu, atrast savu vietu darba, uh, darba tirgu. Daudzās Eiropas valstīs šis potenciāls nav pietiekoši izmantots. Paraugoties uz darba tirgus mūsdienu izaicinājumiem, viens tāds būtisks izaicinājums ir tieši sieviešu uh, stiprāk iesaist darba tirgu. Uh, Tālāk, izaugsme, tātad koncentrēšanās uz izaugsmes radīšanu. Mums izdosies problēmas mazināt, ja mēs koncentrēsimies uz galveno. Paldies! Paldies! Sirsnīgs paldies arī, ka jūs eh, disciplinēti ieturējāt runāšanas laiku, un tagad dosim vārdu Alinai Gaiduskovai no Čehijas Republikas. Paldies, priekšsēd! dāmas un kungi, es gribētu eh, sākt ar pateicības vārdiem, apsveikumu vārdiem Bēģijas prezidentūrai par šo konferenci, eh, par svarīgu jautājumu, par ļoti saturīgu diskusiju, un es, protams, runāju arī par Čehijas pieredzi. Mēs bijām pirmajā grupā, piedalījāmies pirmajā darbgrupā, un Tur izskanēja, ka Lisabonas stratēģija ir svarīga. Ne visi tās mērķi ir tikuši sasniegt, bet esmu pārliecināta, ka Lisabonas stratēģija e, vispār neizdevās. Stratēģijas īstenošana noved pie tā, ka Eiropas Savienības līmenī tika pieņemti būtiski lēmumi, bet Eiropa nevēlējās konkurēt jomās, kurās tā nav spējīga konkurēt, piemēram, attiecībā uz darba izmaksām, sociālai dimensija, vides dimensija tika pasvītrot, un šeit tika uh, pasvītrots, cik eh, šajās jomās Eiropas saimnība ir konkrēt spējīga. 20, uh, 20 stratēģija uh, to cenšas uh, likt pamatā šīs atziņas, bet ir runa ne tikai par izaugsmu, bet arī par dzīves kvalitāti. Uh, E, to vēlas Eiropas Savienība un visi tās pilsoņi, to vēlas būtībā visi cilvēki visā pasaulē, bet šis mērķis ir panākams tikai kopīgiem spēkiem. Lisabonas stratēģija neguva lielāks panākums tieši tādēļ, ka tai būtu jā, e, to vajadzēja īstenot e, dalību valstīs e, ar Nacionālo parlamentu starpniecību, bet tas nenotika. 2020. gada stratēģija tāpat tikai tādā gadījumā gūs panākums, ja dalību valstu parlamenti līdzdarbosies tās ieviešanā. Mēs gūsim panākums tikai tad, ja strādāsim kopā, ja visi gribēsim paaugstināt dzīves kvalitāti. Konkrēta spēja rada ne tikai nodokļu stimulu un e, novatorismus, bet arī izglītību un veselības joma. Tāpēc ir svarīgi stiprināt Eiropas sociālo modeli. Vēlos vēlreiz pateikties par šo iespēju debatēt ar Eiropas parlamentu un ar prezidentu Barozu, kā arī Eiropas komisiju. Eiropas nākotne pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā vairāk nekā jebkad iepriekš būs atkarīgi no tā, kā dalībvalsts, nacionālā parlamenta un arī es institūcijas kopā šo mūsu kopīgo vīziju spēs īstenot. Paldies, kundze! Tagad nākamais runātājs būs Jans Krainerkungs no Austrijas Nacionālās padomas. Paldies, priekšsēdus kungs, vēlējos dalīties ar dažām domām par valsts parādu. Mēs rēķinam ikgadējo jauno parādu nasts e, samērā ar iekšzemesko produktu, zināmā mērā tas ir pareizi, bet mēs kopīgās parādu apjomu arī salīdzinām ar, ko iešņems koprot manā valstī ir vairāk nekā 70% šis rādītājs, bet tas man nešķiet sevišķi loģiski. Kāpēc mēs valsts parādu nesamērojam ar e, privāto e, īpašumu konkrētai tautsamniecībai? Tad manā valstī būtu visam savādāk, prot 22%. Un tad būtu arī diezgan vienkārši atslēga, kā mēs varam e, valsts parādu eh, eh, paredzamā laikā eh, samazināt līdz nulē vai būtiski samazināt. Ja mēs apraugām, piemēram, privāto finanšu līdzekļu pieaugumu pēdējo desmit gadu valstī, un tas ir līdzīgi arī bijis citās Eirozonas valstīs, tad būtu pieticis apmēram 50%, pat mazāk nekā 50% no vērtības pieauguma aplikta nodokļiem, un valsts parāds būtu desmit gadu laikā sarucis līdz nulē. Tātad, ja mēs aprūkojam programmu nākamo desmit gadiem, tad pietiktu tikai eh, šos uh, sabiedrības 10% bagātākos viņu īpašumu pieaugumu 10 uh, eh, nākamo gadu laikā aplikt ar apmēram 50% nodokli un šo naudu izmantot uh, mētiecīgi mm, parādu atmaksai, un pēc desmit gadiem mums vairs parādu nebūtu, mums būtu ļoti daudz naudas, ko mēs tagad maksājam e, procentos, un tas varētu tikt izmantot šie līdzekļi e, izglītībai, pētniecībai, būtu stabilākas tautsemniecības. Mēs visi zinām, ka e, e līdzekļu nevienlīdzīgais sadalījums e, veicina nestabilitāti, mums būtu arī e, produktīvākas sabiedrības, jo mēs zinām, ka ienākumu un īpašumu nevienlīdzīga sadala nav produktīva, un tie, kur ir vienlīdzīgāka sabiedrība, e, tie ir arī ražīgākas sabiedrības, un tur arī drīzāk izaugsmies, piemēram, komisija. Es būtu ļoti priecīgs, ja varētu arī pievērsties šai pieeja un arī nacionālās e, valsts aicināt šādas parāda atmaksas programmas ieviest, lai desmit gadu gaitā mēs varētu gūt būtisku panākumu Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, dārgais kolēģi. Tagad vārdu dodam Alberto Košta kungam no Portugāles parlamenta. Lūdzu, kolēģi. Paldies, priekšsēdi. Eiropas politiskā debate Tagad ir izskanējis arī bieži nepopulārās politikas terminu. Ko tas nozīmē? Ir vairākas iniciatīvas uzsāktas reformu, daudzsološu reformu virzienā, un mēs konstatējam, ka tas viss iet roku rokā ar e, tādiem pārsteidzīgiem un nepārdomātiem pasākumiem. Tas taču ir galīgi nepareizi runājot par dalībvalstu sodīšanu, e, viņiem balsošanas tiesību atņemšana Eiropas semestris, tas ir ļoti būtisks priešlikums kā tāds, bet vai būtu prātīgi nacionālajiem parlamentiem paredzēt Eiropas semestra kontekstā būtisku līdznoteikšanu pretējā gadījumā otrajā e, semestrī nacionālajiem parlamentiem nāktos strādāt ar detaļām, kas jau būtībā ir visnolemts. Manuprāt, ir jāiesaist vairāk nacionālajā parlamentu. Šeit ir jāizdara labojumu procedūrā. Līsabons līgumā paredzētā likumdošanas procedūra paredz tādas institūcijas izveidi, kurai nav likumdošanas pilnvaru. Tā jau nevajadzētu būt. Tā ir bīstama situācija. Bīstams ierosinājums, ka varētu pārskatīt līgumus. Tāpat vienu no vienas dienas uz otru, ieviešot sodus. Vai tiešām šādas izmaiņas ir iespējams ieviest no vienas dienas uz otru? Tas ir ļoti nepārdomāti. Jābūt eh, tā redzīgākiem un piesardzīgākiem. Paldies! Paldies, eh, kolēģi! Nākamais būs Kristof Kareškungs no Francijas Nacionālās asamblējas. Paldies, priekšsēdētāji! Ļaujiet man īsumā izteikties par diviem jautājumiem. Viens ir ekonomisks jautājums. Finanšu un ekonomiskā krīze, eiras, kopīgās valūtas krīze ir parādījuši, ka e, pastāv būtisks atšķirības Eiropas tautsēmniecības starpā. Un paradoks ir arī tāds, ka Eh, krīze šīs problēmas nav mazinājuši, eh, taisn otrādi drīzāk tā tās ir vēl pa, eh, padziļinājusi. Konkurēt spēja ir ļoti atšķirīga. Dažām dalībvalstīm izdevās atjaunot izaugsmu, un tas pat pārsteidzoši labi izdevās citās. Ir ļoti vāja izaugsma vai joprojām turpinās lēpslīde. slīde Valsts budžeta taupība, protams, ir eh, absolūti nepieciešama šādos apstākļos, bet ar to vien nepietiek. Mums noteikti ir jārunā arī par makroekonomiskajiem rādītājiem, lai mēs varētu panākt labāku koordināciju. Pretējā gadījumā Tomēr eira gal galā cietīs neveiksmi, ja mums nebūs kopīgas tautsaimniecības eh, vadības un uzraudzības. Pagājušajā Eiropā domēr par to bija runa, bet varbūt nepietiekoši prioritārā rangā, un tāpēc man interesētu padoms priekšsēžu kunga viedoklis par to, kā šī makroekonomiskā uzraudzība un vadība uh, E, tautsaimniecības vadību, kā viņš to gatavojas veikt. Vai e, būs kaut kāds kritēriju saraksts? Nu, tas man interesētu, varbūt e, Vetērma kungs to varētu atbildēt. Un otrkārt, Nacionālo parlamentu kopdarbs daudz pozitīvu pienesumu dod, šīs dienas un vakardienas pasākumi to skaidri uh, parāda, bet mums jāatzīst arī, ka izskanēja vēl daudz konkrētāki priekšlikumi par to, kā komisijas priekšlikumu būtu īstenot. Varbūt jūs varētu par to arī kaut ko komentēt vai komisija. Paldies, kolēģi, un tagad dosim vārdu Lordam Haskinsam no apvienotās karalists Lordu palāts. Paldies priekšsēdi. Es vēlētos Barozu kungu uzmanību vērst diviem jautājumiem - vienoto valūtu un sodu jautājumu, sankciju jautājumu. Eh, attiecībā uz vienoto valūtu vai krīzes galvenā mācība nav tāda, ka Eirozonai vairāk fiskālās un politiskās intervences būs vajadzīgi, ja tā grib izdzīvot. Un ja tā, vai nav risks, ka eirozonas un ne eirozonas valstis vienotras eh, arvien vairāk attālinās? Otrakārt par sankcijām. Visiedarbīgākās sankcijas attiecībā uz neatbildīgām eh, dalībvalstīm ir, ja tām ir jāmaksā dārgāk procenti, kā Grieķija, Portugāla un Īrija pat labam to piedzīvo. Ņemot to vērā, vai nebūtu visi interesēs, ka finanšu tirgi saņemtu uh, Uh, skaidru informāciju pēc iespējas ātrāk, lai tie varētu uh, visaptvarošs uh, lēmums, labi izsvērts lēmums pieņemt pār dalībvalsts budžetiem pirms tie iziet no jebkādiem rāmjiem. Paldies, un tagad vārdu dosim nākamam runātām Eiro Heine loma kungam no Somijas. Paldies! Gribētu pateikties komisijas priekšsēdim un Bēģijas premjeram par e, lieliskajām prezentācijām. Svarīgi eh, dzirdēt, ka gan padomu, gan komisija ir apņemības pilns uh, uh veicināt ES uh, sadarbību ar nacionālajiem parlamentiem. Un trīs komentāri no manas puses par sacīto pirmkārt. Mums nepieciešama notaukuma, starptautiskie noteikumi finanšu tirgiem, bet arī ES iekšienē. Mums ir jārīkojas izlēmīgi, lai novērstu 2008. gada finanšu krīzes atkārtošanos. Jāatgriež uzticēšanās vienotajai valūtai un Eiropas Savienības institūciju lemtspējai. Līdz šim ir bijuši noteikumi jau, un ja mēs runājam par jauniem noteikumiem, tad galvenais būtu, ka e, eh, esie šie noteikumi tiktu ievēroti. Aicinu komisiju rīkoties izlēmīgi, e, nodrošinot, ka patreiz spēkā esošie noteikumi tiktu ievēroti. Tikai tā mēs varēsim atgūt savstarpēju uzticību un arī uzticību tirgiem. Otrs komentārs ir saistīts ar banku atbildīgumu. Ļoti svarīgi e, saprast, ka tās bankas, kuras ir gūši lielu peļņu, e, arī uzņemtos savu risku, uh, uh, savu daļu riska, kad šie riski iestājās. Nevar būt tā, ka uh, dažas valsts uzņemās citu valstu parādus šādi ārkārtas situācija lēmumi nedrīkst uh, palikt par ikdienas standārtu, un tāpēc ir svarīgi, ka nākotnē banku un kreditoru atbildība arī e, pastāvētu, ja jauniem kredītiem ir jātiek dotiem, lai glābtu dalībvalsts. Trešais komentārs ir saistīts ar e, finanšu darījumu aplikšanu ar nodokli. Ja jūs brauciet ar vilcienu vai e, pērciet avio biļeti vai iegādājaties kaut ko veikalā, jūs maksājat e, nodokli, apgrozījumu nodokli. Vienīgā joma, kas, uz ko neatiecas e, aplikšana nodokli, tas ir finanšu darījumi. Tāpēc es aicinātu komisiju un padomu izlemīgi rīkoties, lai ieviestu starp, finanšu darījumu nodokli. paldies! Jūs ļoti labi iekļāvāties trīs minūšu laikā, tas ļaus mums tagad eh, dot vārdu nākamajam runātājam, Edmundam Vitprotam no Polijas senāta. Lūdzu, jums dod vārdu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti. Diezgan daudz mēs runājam par reformām, par vajadzībām. Nodrošināt izmaiņas tā, lai nākotnē krīze neatkārtotos bet vēlos uz šo jautājumu paskatīties no cita aspekta, respektīvi pievērst uzmanību potenciāliem apdraudējumiem. Veidi, kā mēs pārvaldīsim Eiropas ekonomiku, lielākoties koncentrējas uz tā, ka tiks radītas jaunas institūcijas, jaunas uzraudzības procedūras, un daži eksperti uzskata, ka tā ir tāda pārmērīga reakcija no Eiropas komisijas un Eiropas padomas puses, jo iepriekšējos gados nebija nepietiekama uzraudzība. Finanšu krīze skaidri parādīja, ka Eiropas Savienības uzraudzības sistēma nav pilnīga lielākoties. Vienkārši tiek uzraudzīts, vai konkrēti priekšlikumu un konkrētas prasības ir ievērotas. Uh, bet man šķiet, ka ir savādāk, ir svarīgāk runāt par to, cik efektīvi ir uzraudzības pasākumi un cik liela iespēja ir uh, izmantot uh, kādus izdevīgākus veidus, nu, piemēram, vai uh, ir radīts kā, kāds jauns darba vietas pateicoties jauniem noteikumiem, vai uzņēmumiem ir vieglāk strādāt pateicoties jauniem noteikumiem. Uh, Eiropas centrālā banka ir kļuvusi par uh, vienu no lielākajām bankām Eiropas Savienībā, un tas ir tādēļ, ka pretēji uh, sav, saviem Amerikas vai Šveices konkurentiem nav nekādu nosacījumu saistībā ar kapitāla sliekšņiem vai arī kādam darījuma transakcijas nodokļiem. Un izskatās, ka Eiropas bankām netiks izvirzītas tādas prasības kā ASV bankām, uh, attiecību uz kapitālā rezervēm. Runājot par ekonomikas pieaugumu, daudzas valstis uzskata, ka 3% budžeta deficīts ir pārmērīgs. Viņi seko Amerikas administrācijas uh, priekšlikumiem, kas ir gatavi miljārdus uh, dolārus ievirzīt, uh, novirzīt banku sektorā glābšanai, bet izskatās, ka šie glābšanas pasākumi uh, nav pietiekami veiksmīgi. Pēdējo vēlēšanu laikā Amerikas vēlētāji skaidri ir nu, parādījuši, ka viņi nav apmierināti ar valdības centieniem attiecībā uz uh, banku glābšanu. Tad man ir jautājums Barozo kungum, kungam, vai jums uh, nerodas pamatotas bailes vai šāda veida uh, pasākumu, ko jūs šobrīd ieviešat, nenozīmēs tādu pārmērīgu regulāciju. Paldies! Merci, uh, cher collègue. La parole Paldies! Un tagad lūdzu Jans Bauers no Čehijas. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte mi, abych vás... Paldies, priekšsēdētāji! Esmu ļoti gandarīts par iespēju izteikties šodien. Es pats esmu pilsētas mērs, Un līdz ar to arī jums novēlu to labāko, jo zinu, cik smags ir šis darbs. Man ir vairāk jautājumu Barozo kungam, un pirmam kārtam jautājums ir par Eiropas budžetu. Man rodas sajūta, ka dažu Eiropas politiķu ambīcijas ir tik milzīgas, ka esošais Eiropas Savienības budžets vienkārši nav pietiekams, lai šīs ambīcijas apmierinātu. Līdz ar to rodas vairāk mēģinājumu šo budžetu palielināt. Nu, tad jautājums Barozo kungam, vai jums šķiet, ka atkal būtu jāpalielina Eiropas budžets, vai nu izmantojot pašu resursu, vai arī kādus nodokļus, jaunus nodokļus, un ja būs jauni nodokļi, tad kādi? Vēlos arī teikt, ka Čehijā, Čehijas parlamentā tiek runāts par jaunu Eiropas nodokli, bet par to ir ļoti pretrunīgas emocijas un domas. Otrais jautājums ir par Lisabonas stratēģiju. Mana pieredze ir šāda. Lisabonas stratēģija nav veiksmīga izdevusies. Un varam konstatēt, ka pagaidām neesam priekšgalā salīdzinot ar ASV. Jautājums Barozo kungam par jauno stratēģiju, Eiropas Savienības 2020. gada stratēģiju. Vai jums šķiet, ka šī stratēģija būs veiksmīgāka? Vai šī stratēģija drīzāk būtu jāvirza uz atbildību stratēģijai. Un trešais aspekts ir saistīts ar Junkara kunga teikto. Viņš teica, ka mēs zinājām, par finanšu problēmām jau laikus, taču mums nebija mehānismu, kas ļautu krīzi nepieļaut. Varbūt Grieķijā tāds arī bija, jo mēs zinājām, ka tiešām Grieķijā ir problēmas, mēs zinājām par to jau pietiekam laicīgi, taču neviens nebija gatavs piemērot finanšu kritēriju sankcijas. Jautājums ir par nākotni. Tad, kad mums Būs jauni finanšu kritēriji, būs paredzēti jaunas sankcijas un sodi. Parozokungs, vai jūs plānojat, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, radīt labu pamatu tam, lai šīs sankcijas arī piemērot? Paldies! Lielas paldies, cienījamie kolēģi! Un lūdzu, Haskelkungs! no Lordu palātas nopienātās karalists, lūdzu. Paldies priekšsarātāji! Nu, un paldies arī komisijai par to, ka tā ir sarīkusi šo konferenci. Nu, es diezgan daudz runāju par nākotnē. Un uh, man rodas tāds jautājums, varbūt es samā aizmirsuši par vajadzību ieviest dažas no esošajām regulām. Nu, piemēram, lielākā daļa no mums var piekrist tam, ka ir diezgan liels labums no vienotā tirgus. Visiem ir labums no vienotā tirgus. Un tad savukārt citi sūdzās par to, ka uh, daudzi no vienotā tirgus noteikumiem pagaidām nav ieviesti. Nu tad jautājums ir, vai Eiropas komisija, Eiropas parlamenta deputāti un, un Nacionālo uh, parlamenta deputāti, vai mēs varam palīdzēt um, arotbiedrībām, uzņēmējiem, dažādām sabiedriskām organizācijām, lai viņi pieprasītu uh, labumus, kas viņiem pienākas saskaņā ar uh, vienotā tirgus regulējumu. Un, protams, šos labumus viņi varēs gūt tikai un vienīgi, ja visi noteikumi tiks ieviesti pilnībā. Šādā veidā uzņēmējiem un uh, patērētājiem, kas ir pats svarīgākais, būs uh, lielāka uzticība Eiropas Savienības ražojumiem, o, tad mēs varēsim radīt ilgspējīgāku ekonomiku, bet svarīgi pārliecināties, ka kāds konkrēts produkts tik tiešām ir saražots Eiropā, un šeit mēs varētu palīdzēt mūsu uzņēmējiem. Tā ir tīri praktiska lieta, un varbūt mēs varam šo atziņu arī paņemt līdzi, kad atgriezīsimies savās mājās, un komisija, manuprāt, šeit varētu uzņemties vadošo lomu. Lielas paldies, cienījamie kolēģi! Un tagad ļaušu izteikties pēdējiem runātājiem, kas ir Massimino Karavaglie no Itālijas. Un tād Martīnes Martīnes kungs atkal būs uh, šī pasākuma priekšsēdētājs. Tagad lūdzu Itālijas pārstāvi. Paldies priekšsēdētē! Man ir divi komentāri. Pirmkārt vēlos teikt, ka Itālijas senāts vienbalsīgi pieņem dokumentu par Eiropas pārvaldību. Un viens no būtiskajiem aspektiem šajā dokumentā ir tāds, ka ir ieviesta papildi indikātori, kas ieņem vērā tād, kad tiks izvērtēti atsevišķo dalību valstu budžeti. Ņemot vērā šo tradicionālos indikātorus attiecības valsts budžetu, varam konstatēt, ka tie nebija pietiekami uh, veiksmīgi, un tā kā krīze ļoti nopietni skāras mūs visus, tad ir paredzēts sakārtot indikātoru lietu tā, lai būtu veiksmīgi indikātori, kas ļaus veicināt. Nu, piemēram, viens no jautājumiem, viens no indikātoriem būtu privātais parāds, privātpersonu parāds. Tad arī tādi jautājumi, kas saistīti ar pensiju, izmaksām un izdevumiem. Otrais aspekts ir arī saistīts ar Francijas kolēģi teikto. Lamas Zora kunga ideja, ko viņš izteica pagājušajā gadā, ka mēs varam organizēt atkal konkurenci, kurā piedalītos budžeta komiteja pārstāvi no dažādiem parlamentiem. Ņemot vērā to, ka visām dalībvalstīm ir jāsamazina valsts budžeta izdevumi, uh, ir ļoti svarīgi nodrošināt koordinācijas starp Eiropas valstīm, tā lai būtu arī vienoti nosacījumi un vienādas prioritātes. Nu, tad šādu konferenci mēs varētu sarīkot, un no savas puses Itālija šādu konferenci arī atbalstītu. Nu, tad jautājums ir, ko komisija par to domā, vai jūsuprāt vajag šādu konferenci? Mēs arī uzskatām, ka tādu vienkāršu neformālu konferenci var sarīkot un ka tā varētu būt ļoti veiksmīga, pat veiksmīgāka nekā strikti organizēta un pārmērīgi strukturēta struk konferences. Priekšsādātājs, paldies, cienījamie kolēģi! Nu, esam izskatījuši daudzus jautājumus, daudz runātāji ir pauduši savu viedokli un ar gandarību arī novēroju, ka gandrīz vai viss varēja iekļauties trīs minūtēs. Un tas nozīmē, ka tagad mēs varam uzklausīt komentārus no Barozo kunga, kas ir komisijas priekšsādātājs. Viņš varētu sniegt atbildus uz daudziem jautājumiem. Lūdzu, Barozo kungs, priekšsādātājiem! Pirms es atbildēšu uz uzdotiem jautājumiem. Un tā kā es runāju pirms Beļģijas prezidentūras vadītāja, vēlos Pirmām kārtām pateikties Beļģijas prezidentūrai. Viņi ir ieguldījuši milzīgu darbu. Mēs saprotam, ka situācija Eiropā ir ļoti sarežģīta, un Beļģijas prezidentūra ir veiksmīgi darbojusies tā, lai mūsu iedzīvotāji varētu akceptēt kompromisu daudzās jomās. Ņemot vērā finanšu krīzes sekas, Lisabonas līguma spēkā stāšanos, mēs esam ļoti gandarīt, ka mums tagad ir tieši Beļģijas prezidentūrā, kas ir pro-Eiropas prezidentūra, kas ļoti daudz ko ir paveikusi. Un uh, daudz no jums runājuši par finanšu darījumu nodokli vai arī dažādus citus nodokļus. Lietuvas pārstāvis par to ir runājis arī. Eiropas komisija ir atbalstījusi ideju par to, kā finanšu darījumu nodoklis globālā līmenī uh, Uh, būtu ieviešams. Eiropa padome par to ir vienojusies. Un, starp citu, rīt no rīta dodos uz Seulu. Un tieši tā es arī teikšu, ka Eiropas Savienība uzskata, ka šāds nodoklis ir vajadzīgs - globāls finanšu darījuma nodoklis. Taču esam veikuši dažus pētījumus, komisija to ir paveikusi, un mēs uzskatām, ka, ja mēs šādu nodokli ieviesīsim tikai Eiropā, tad radīsies konkurētspējas problēmas. Tāpēc mēs šobrīd meklējam alternatīvas risinājumus, nu tieši tā kā daudz deputātu ir pieminējuši. Diskusijas laikā, nu piemēram, mūsu draugs no Somijas pieminēja šo aspektu. Ena Loma kungs teica, ka tiešām šobrīd banku sektors uh, mazākā mērā veicina mūsu ekonomiku nekā citi sektori. Un viens no veidiem būtu ieviest tādu finanšu aktivitātes nodokli, kas būtu nediskriminējošs nodoklis. Un tas ir viens no veidiem, kā mēs varam nodrošināt finanšu nodevas, kas nebūtu diskriminējošas. Šobrīd mums ir sagatavos komisijas dokuments, tur dažādi varianti izklāstīti, un noteikti nāksim klajā ar konkrētiem priekšlikumiem diezgan drīz. Runājot par nodokļu likmi, un, un šeit Vasārds kundze runāja arī par uh, enerģētiku. Nālos teikt, ka pēcpusdienā Eiropas komisija ir sanāksme, un visticamāk mēs arī akceptēsim energo infrastruktūras likuma paketi. Tā ir ambicioza pakete un paredzēts nākamnedēļ uh, ceturtdien pabeigt darbu pie šīs iniciatīvas. Manuprāt, tas ir uh, Tā ir viena no lielākām Eiropas komisijas iniciatīvām attiecībā uz energodrošību un attiecībā uz kopējo Eiropas Savienības politiku šajā jomā. Galazevska kungs no Polijas un vispār tiešām no Polijas bija ļoti labi jautājumi. Varam redzēt, ka Polija ir apņēmusies šajā procesā piedalīties ļoti konkrēti. Viņi pajautājuši par uh, konsolidāciju, attiecības nodokļu konsolidāciju. Nu, diemžēl Mēs nevaram nodokļu jautājumos panākt harmonizāciju. Mēs nevaram harmonizēt nodokļus. Nu, es tagad um, neteikšu neko pārāk konfidenciāli, vienkārši vēlos teikt, ka iepriekšējā Eiropā domē kādu no dalību valstīm uh, piedāvāja nodokļu harmonizāciju, piedāvāja kopīgos nodokļus, un lielāka daļa dalību valsts ļoti stingri izteicās pret šādu domu. Uh, Bet kas varētu būt ļoti derīgs mūsu uzņēmumiem, tīpaši maziem vidējiem uzņēmumiem, ja būtu vienota uh, uzņēmuma nodokļa, uzņēmuma ienākuma nodokļa bāze? Manuprāt, mēs varam uh, ieviest šādu uh, uzņēmuma ienākuma nodokļa bāzi. Uh, tādā veidā uzņēmumiem būs vieglāka dzīve, viņiem būs skaidrāka uh, darbības uh, nākotne. Uh, Daudzi jautājumi tika uzdot, es nepieminēšu tagad konkrētu deputātu vārdā, kas to ir teicis, bet uh, atbildēšu arī uz Haskala kunga teikto. Kā mēs varam um, mūsu iedzīvotājiem labāk pastāstīt uh, par mūsu darbu, un tāpēc arī esmu uzaicinājis Mario Monti, viņš uh, nāca klajā ar priekšlikumu, viņš teica tā, ka parasti cilvēki neiemīlās iekšējā tirgu, un varbūt dažās valstīs tā notiek, bet lielākoties jau nē. Līdz ar to viņš teica, ka būtu nepieciešams palīdzēt mūsu iedzīvotājiem, mūsu patērētājiem saprast, kas ir iekšējais tirgus un kā tas darbojas. Šobrīd komisija to dara, bet ir svarīgi atzīmēt, ka šis vienotai, vienotā tirgus likums tieši ir radīts tādēļ, lai pirmām kārtām pārvarētu šķēršļus, bet arī, lai nodrošinātu politisko atbalstu no interesētām pusēm. Šobrīd ir tā, ka Eiropā vēl nav absolūti konsolidēts iekšējais tirgus. Nu, piemēram, nu, precēm ir, bet enerģētikai nav. Un mērķis, protams, ir izveidot patiesu iekšējo tirgu. Eiropā uz ārpusi uh, būs stiprāka, ja mēs iekšā, iekšpusē būsim konsolidētākie. Nu, piemēram, kā mēs varam risināt sarunas ar uh, ārējiem partneriem par to, ka viņiem būtu jāņem vērā iekšējā tirgus noteikumi, ja mēs paši to nedaram. Manuprāt, nākotnē šie jautājumi ir pelnījuši mūsu ļoti rūpīgu uzmanību, jo pagaidām iekšējais tirgus nefunkcionē pietiekam kvalitatīvi. Un tad viena no lietām, kas ir jādara, ir ieviest to, kas jau tagad ir pieņemts. Un šeit komisija ar lielu apņēmību rīkojasies ir uzsākos pārkāpumu procedūras pret tām dalību valstīm, kas neņem vērā iekšē tirgus principus. Varu teikt, ka es pats, darbojoties jau sešus gadus, Varu teikt, ka ja komisija neuzraudzītu iekšē tirgus ieviešanu, tad iekšē tirgus vienkārši nebūtu. It īpaši krīzes laikā bija ļoti stingras tendences, ļoti skaidras tendences, uh, lai uh, konkurētspējas noteikumi, iekšē tirgus noteikumi tiktu atstāt novārtā un komisija uzraudzītu, lai tas nenotiktu. Pirmām kārtām tā bija apvienotā karaliste, kas to gribēja darīt, un manuprāt, ļoti svarīgi, lai cilvēki saprastu, uh, ka, ja mēs vēlamies, lai būtu iekšējais tirgus, mums ir vajadzīgs arī institūcijas, jo šis ir institucionāls jautājums. Eiropas kopienu tirgus, kop, e, Eiropas uh, kopienu tiesa, Eiropas tiesa ir absolūti vajadzīga, ja mēs vēlamies uh, nodrošināt iekšējā tirgus darbību, bet ja mēs vēlamies uh, padziļināt šo tirgu, tad mums ir jānāk klāja ar jauniem instrumentiem. Komisija tieši to arī dara. Tāpēc ja jūs nacionālajā līmenī arī varat mums palīdzēt, piemēram, ar to, ka jūs palīdzēsiet saprast mūsu iedzīvotājiem, kāds ir labums no iekšējā tirgus, kā viņi var piedalīties, iesaistīties. Pēdējā laikā mēs varējām redzēt, ka, ka lielākoties diskusijas bija šādas, ka cik es iemaksāju Eiropas budžetā un cik es saņemšu atpakaļ. Tas ir vienīgais, kas viņu interesē. Bet pēc būtības jāuzdod šāds jautājums. Kāds ir labums no iekšē tirgus darbības, kādu, uh, kādas iespējas iekšējais tirgus mums ir devis, kādas ir jaunas darba vietas, kas ir radītas, kāda ir vispārēja finanšu perspektīva. Un uh, es ar lielu prieku atbildēšu arī uz uh, finanšu jautājumiem no Čehijas parlamentā. Deputāts Bauerkungs uzdeva šo jautājumu. Es varu teikt, ka jā, mēs skaidri saprotam, cik smaga ir ekonomiskā situācija, kurā šobrīd atrodas dalība valstis. Un tieši tādēļ, kā nacionālais budžetos ir jāveic konsolidācija, mēs budžeta pārskatīšanas izdevumu, pārskatīšanas projektā iekļāvam jautājumus, kas ir saistīti ar pašu resursu iespējam. Jo svarīgi, lai dalība valstis nodrošinātu tādu pašu iemaksu līmeni Eiropas Savienības budžetā un, kā tas ir teikt, Romas līgumā par pašu resursiem, uh, ir jānodrošina, protams, attiecīgas iemaksas. Es saprotu, ka šobrīd uh, par nodokļiem, par jauniem nodokļiem ir grūti runāt, bet uh, te pašā laikā, ja mēs vēlamies uh, ilgspējīgu attīstību, tad ir jābūt arī finanšu instrumentiem, kas ļautu to sasniegt. Mēs nedrīkstam šeit pieļaut nekādas nacionalistiskās vai populistiskās tendences. Nu, piemēram, ļoti viegli pateikt, ka Eiropas parlamentā ir jābūt atspoguļotam nacionālo budžetu uh, darbībā. Bet tā tas nav, jo Eiropas Savienības budžets ļoti atšķirīgs no nacionālajiem budžetiem. Pirmkārt, mums nav parāda. Mēs nevaram pie, pieļaut parādu. Un problēma ir tāda, ka valsts budžetos savukārt ir jābūt milzīgiem pūliņiem. Vienkārši tādēļ, ka lielāka daļa dalību valstu dzīvo ar pārmērīgu valsts parādu un ar pārmērīgo privātu parādu. Tāpēc arī šāda fiskāla konsolidācija ir ļoti pareiza, bet tā, protams, ir vajadzīga tieši nacionālais budžetos. Otra atšķirība ir tāda, ka valstu budžetos lielākoties kādu 50% no izdevumiem vai varbūt pat vairāk no 50% tiek atvēlēti valsts funkcionēšanai un sociālajai drošībai. Eiropas Savienības budžetā mazāk nekā 6%, tie ir 5,7, manuprāt, vai 5,8% tiek atvēlēti administratīvai funkcijai. Pārējā budžeta daļa ir investīcijām. Vai nu investīcijas tā saucamais tradicionālais politikās kā lauksaimniecība, bet arī kohezijā un arī jaunajās jomās. Nu, piemēram, Lisabonas līgumā ir eh, jaunas funkcijas, piemēram, ārlietu dienests, un, protams, ārlietu dienests ir jāfinansē. Uh, Tie ir ļoti racionāli argumenti. Es saprotu, ka šobrīd ir sarežģīta situācija, un dažreiz šeit racionālie argumenti netiek pārāk labi akceptēti. Nu, ja es saprotu, ka komisija nāksies turpināt skaidrot un cilvēkiem sniegt papildu informāciju, jā, es saprotu, ka situācija ir ļoti sarežģīta gan ekonomiski, gan politiski, bet, protams, tagad nav īstais laiks, lai uzdot jautājumus pār Eiropas funkcionēšanas veiksmēm. Iekšējais tirgus ir viena no šādām veiksmēm, un pienāca īstais brīdis, lai pajautātu, ko mēs varam darīt labāk Eiropas Savienības līmenī. Ir daudz jautājumu, kas ir labāk risināmi valstu līmenī vai pat pašvaldību līmenī, bet ir citi jautājumi, ko labāk risināt Eiropas Savienības līmenī. Tagad, nu, būsim pavisam atklāti. Tagad, kad globalizācija ir uh, mūsu realitāti, kad ir jārunā ar Ķīnu, ar Krieviju, ar ASV, ja mēs iekšēji nesadarbosimies, tad mūsu uh, spēks, mūsu vara būs ļoti ierobežota. Pat vislielākai dalību valstī nepietiek ar ekonomisko, politisko, uh, demografisko ietekmi, lai ietekmētu uh, globālas sarunas, bet ja mēs esam kopā, tad jā, tad mums visi šie, visa šī vara, spēks un resursi ir. Un kas mums ir jādara? Pirmām kārtām ir jāievieš iekšējie tirgus noteikumi, jāpadziļinā tirgus darbībā. Tad nākamais aspekts saistīts ar dažādu veidu politiku koordināciju. Un tagad, uzdošu, tagad atbildēšu uz Lorda Haskinsa uzdoto jautājumu. Vai vienota valūta nozīmē lielāku integrāciju Eiropā? Jā, tieši tā. Jā, mēs identificējam zināmas problēmas. Mēs runājam tagad par ekonomikas pārvaldību, tā saucamo ekonomisko e Eiropas semestri. Visas šīs idejas ir vajadzīgas tādēļ, ka mēs konstatējam, ka uzraudzības darbā ne visi instrumenti darbojas. Kāds varētu būt sekas citiem, dal citām dalībvalstīm? Pirmkārt, lielākā daļa dalībvalsta gribētu kļūt par Eirozonas dalībvalstīm. Ir viena valsts, kas teica kategoriski nē, tā ir apvienotā karaliste, savukārt citas valstis jau tagad ļoti rūpīgi strādā, lai varētu laiku ieviest eiro. Un Uh, arī Lielbritānija, lai gan tā nav monetārās savienības locekli, tā tāpat ir teikusi, ka tā ir interesētā, lai Eirozonā būtu stabilitāte. Un, manuprāt, mēs varam arī šeit panākt ļoti pozitīvus rezultātus. Te pašā laikā uh, vai mums tas patīk vai nepatīk, mums tagad ir lielāka savstarpēja atkarība nekā iepriekš. Dažas no dalību valstīm, kas tagad saskarās ļoti nopietnām problēmām attiecībā uz valsts parādu, šīs valstis nav Eirozonas valstis. Un tāpēc es varu teikt, ka Eirozonas dalība nav šis izšķirošais faktors. Drīzāk šie faktori ir saistīti ar statorisko konkurētspēju un ekonomikas, fiskālās, politikas struktūru. Mēs varējām redzēt, ka daudzās dalībvalstīs šādas politikas nebija ilgspējīgas. Tieši tādēļ ir pienācis brīdis, jā, es saprotu, ka daži saka, ka, ka tirgus nedarbojas pietiekam kvalitatīvi. Es vēlos teikt, ka tirgus ir pieejams, un tagad ir īstais brīdis, lai nodrošinātu fiskālo konsolidāciju. Mēs varam ar ekonomikas reformām palielināt arī Eiropas Savienības konkurētspēju pasaules mērogā. Daudz no jums runājuši par sodiem un dažādu veidu sankcijām, runājuši par informācijas caurskatāmību. Jā, tas ir mūsu mērķis. Nālos teikt, ka Mana pirmā komisija piedāvāja, lai Eirostātam būtu lielākas pilnvaras, lai pārbaudītu valsts eh, budžetus. Un tajā brīdī tas tika noraidīts, jo uzskatījām, ka uh, pārāk liela iejaukšanās būtu. Tā savukārt no Grieķijas mēs varam konstatēt, ka informācija, ko viņi mums sniedza, nebija pietiekami precīza. Un tagad mēs atkal nācam klājā ar līdzīgu pie, pie piedāvājumu, un tagad dalībvalsts to akceptē. Monetārā savienībā vai jebkāda veida tirgus savienības švisos gadījumos ir vajadzīga absolūti precīza informācija par visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un mēs šādu informāciju panāksim. Es domāju, ka visas dalībvalstis ir ieinteresētas šādā informācijas plūsmā. Koštakungs uzdeva jautājumu par piesardzību finanšu tirgos vai arī piesardzības trūkumu, vēlos teikt, ka komisija tagad piedāvāja mums dažādas piesardzības pasākumus, piemēram, tad, kad mēs pārskatījām pamatlīgumu, un Leterna kungs varbūt varētu pastāstīt par dalību valstu nostāju šajā gadījumā, un mēs to visu darījām tieši tādēļ, ka mums ir absolūti vajadzīgs pastāvīgs mehānisms, kas ļautu cīnīties ar krīzi. Un mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, lai panāktu šādu mehānismu. Piemēram, runājot par Vāciju. Vācija saka, ka ir nepieciešams reformēt līgumu, lai precizētu juridiski svarīgu jautājumu. Jūs paši esat uh, juridisko jautājumu eksperti, un jūs labāk sapratīsiet, kāda šeit ir situācija. Vācija ir identificējusi konkrēto vajadzību. Un tad, kad dalība valsts vienojas par kaut ko, un šajā gadījumā viņi, protams, nebija um, milzīgi reformas entuziasti, viņi ir teikuši, ka reformas ir jāveic, un ka, protams, šādām reformām ir jābūt pēc iespējas mazākam. Uh, bet uh, visiem parlamentiem būs jāpasaka savs viedoklis. Skaidrs, ka ja līgumi tiktu grozīti, tad visām 27 dalību valstīm būtu jāparakst šādi grozījumi. Un tad atbildot uz jūsu otro jautājumu, manuprāt, šobrīd ir konkrēta perspektīva, ka mēs varētu izmantot jaunu sistēmu, tā saucamo Eiropas semestri, lai nodrošinātu to, ka nacionālajie parlamenti tiktu iesaistīti pienācīgi. Un to mēs varam darīt, piemēram, izmantot Kozak platformu. Ungārijā ir paredzēta sanāksme, tur mēs izmantosim Eiropas semestra instrumentu un vajadzības gadījumā Kozak tajā visā varētu iesaistīties katru gadu. Tas ir tāds neformāls veids, lai nacionālajie parlamenti varētu darboties ciešāk. Tagad franču valodā, runājot par Eiropas parlamentiem un nacionālajiem parlamentiem. Es ļoti vēlos teikt, ka veidojot mehānismu, mēs ņemuši vērā jūsu priekšlikumus un jāņem vērā tāds svarīgs aspekts, ka Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas sistēma ir ļoti sarežģīta. Līdz ar to mums ir jāpiemēro līguma noteikumi. Mēs eh, nedrīkstam veidot citas lēmumu pieņemšanas struktūras. Mums ir mehānisms, komisija nāk klajā ar priekšlikumu un padome, un Eiropas parlaments eh, kopīgi pieņem lēmumus par lielāko daļu jautājumu. Jūs, eh, Nacionālo parlamentu pārstāvju, uzraugāt savu valdību darbību. Tas ir jūsu pamat uzdevums. Līdz ar to jāteic, ka Lisabonas līgums ievieš virknī uh, procedūru, tostarp attiecībā uz subsidiaritāti, kas ir jāīsteno. Runājot par citiem jautājumiem, kurus uh, vairāk no jums aktualizējāt, piemēram, Kareģkungs, ir iespējas lielākai neformālai sadarbībai. Piemēram, komisija 27. oktobrī nāca klajā ar darba programmu 2011. gadam, un uh, tur bija iekļauts pārskats par visiem uh, leģislatūras priekšlikumiem, uh, kas mums ir plānoti. Un šajā dokumentā tika aicināts, ja Nacionālajie parlamenti vēlētos, sākt debatēt par šiem galvenajiem jautājumiem nekavējoties un tas šiem dalību valstu parlamentiem ļautu uh, pārvaldīt procesu. Tas ir būtisks elements. Es domāju, mums nevajadzētu būt pārmērīgi formāliem, izņemot gadījumus, kad to pieprasa nolīgumi. I, ir uh, jāpiebilst arī, ka mūsu priekšlikumi to pašreizējā to pašreizējā redakcijā ir vērsti uz uh, konkrētu problēmu risināšanu un galvenokārt uz makroekonomisko uzraudzību. Fona Rompeja kunga darba grupai izdevās panākt vispārīgu vienošanos par šo priekšlikumu nozīmi, un tagad ir padomis un parlamenta ziņā šos uh, pasākumus pieņemt, ja viņi tos uzskata par labiem. Ekonomiskās politikas koordinācija zināmā līmenī uh, ir vajadzīga, jo mums ir ekonomikas un monetārā savienība. Ekonomiskā un monetārā savienība, tad te ir divi elementi, un mēs esam ceļā uz to. Ja mēs paturam prātā, ka mēs virzāmies uz integrētāku sistēmu, komisijas eh, pr priekšlikumi, tas nozīmē, ka mēs virzāmies uz progresu attiecībā uz labāku saskaņošanu. Eiropas semestris ir liels progress šajā koordinācijā. Protams, eh, respektējot arī dalību valstu parlamentu pilnvaras priekšlikumi, kas pamatoti uz Larozie ziņojumu, jau ir guvuši atbalstu. Pirms eh, vienu vai diviem gadiem, ja kāds man jautātu, vai šāda virzība ir iespējama, es teiktu, ka nē. Mums ir eh, jārīkojas balstoties uz eh, pašreizējo situāciju. Vispārīgi runājot, Eiropa efektīvi reaģē uz krīzi, uh, ar tās rīcībā esošajiem instrumentiem, reizēm kopienas, reizēm starpvaldību instrumentiem, bet jebkurā gadījumā mums eh, izdodas panākt labāk strukturētu un saskaņotāku reakciju no visas Eiropas. Atvainojiet, ka es tik ilgi runāju, bet jūs man uzdevāt ļoti daudz jautājumu. Un runājot par e ES 2020 stratēģiju, Čehijas republikas pārstāvis uh, eh, uzdeva šo jautājumu. Lisabonas stratēģija bija laba, taču tās īstenošanā radās problēmas, jo tur nebija pilnībā atrunātas pilnvaras nacionālajā līmenī. Ja valdības un parlamenti sadarbotos, eh, mums labāk izdotos panākt eh, konkrētus rezultātus. Uh, Tāds ir mans vērtējums pēc eh, šiem sešiem gadiem komisijā, kā arī pēc premjera darba manā valstī. Panākumi ir atkarīgi no jūsu iesaistes. Un tādējādi mēs varēsim panākt visus rezultātus, kas mūsuprāt ir svarīgi ekonomikai, sociālā tirgus ekonomikai Eiropā. Paldies jums par uzmanību! Paldies! priekšsēdētāji. Jā, jūs runājāt ilgi, taču mēs uh, sapratām jūsu vēstījumu un mēs uh, parlamentā mēģinām uh, nodot vēstījumu augstākajā iespējamajā līmenī. Uh, jo vēstījums ir būtisks. Tālāk mēs dosim vārdu Īvale Tērma kungam, lai viņš arī varētu komentēt eh, runātāju teikto. Vārds jums, Letērma kungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji, es izteikšos īsi. Komisija ir bijusi ļoti aktīva dažādās jomās, eh, tādēļ te ir jābūt Un eh, runājot par parlamenta un iedzīvotāju cerībām, divus gadus pēc uh, lielākās uh, ekonomiskās krīzes kopš 90. ir svarīga ekonomiskā programma, un šeit es gribu runāt par uh, pieciem aspektiem. Uh, runājot par uh, banku nodevām. Mēs strādājam pie šī jautājuma, mēs strādājam pie dosie, un nākamajā ekofin komitejā mēs mēģināsim panākt vienošanos starp dalību valstīm attiecībā uz budžetu, kā jau to norādīja runātājs. Valstu līmenī Valsts līdzekļiem ir jātiek ieguldītiem izaugsmē. Ir labāk jāizmanto Eiropas budžets, elastīguma instruments 0,03, kas ir eh, izmantojams atbilstoši modifikācijas kritērijiem. Beļģijas eh, prezidentūra analizē priekšlikumus, kas eh, ļautu mums ar eh, vairākumu panākt lēmumu, kas ļautu mums izmantot šo elastīgumu instrumentu. Un eh, tā rezultātā mēs varētu panākt politiku, kas veicina izaugsmi. Runājot par Eiropas Savienības 2020. gada stratēģiju, šīs stratēģijas būtiskums jau tika uzsvērts. Mums notiek sarunas ar komisijas priekšsēdētāju, gan eh, padomas prezidentūras vārdā, gan arī dalību valstu vārdā. ES 2020 stratēģija un Lisabonas stratēģija ir jāievieš tik drīz, cik vien iespējams un ar pienācīgu pamatojumu. Tāpēc eh, komisija ir uzstājusi, kā ir jāievēro noteiktais laika plānojums, tik precīzi, cik vien iespējams, un es vēlētos uzsvērt divus uh, svarīgus elementus darbā ar nacionālajiem parlamentiem, proti e ES 2020 stratēģijai, ir jāietver arī sociālā dimensija – Otrakārt, ir jāuzsver arī uh, efektīvas rūpniecības stratēģijas nozīme. Atšķirības starp anglosakšu un amerikāņu ekonomikām pastāv un mums ir loma uh, kapacitātes stiprināšanā kontinentā attiecībā uz ekonomiku. Uh, Mums ir jābūt eh, rūpnieciskai stratēģijai un eh, mums ir eh, savas flagmaņa stratēģijas, kurām ir būtiska loma. Runājot par ekonomikas uzraudzību, līdz šim tā nefunkcionēja īpaši labi, bet mums ir jāpaļaujas uz darba grupas secinājumiem. Ja es pareizi atceros, tad seši teksti komisijai tika iesniegti, mums pie tiem vēl turpmāk jāstrādā. Un uh, liksim lietā šos papildu instrumentus tik drīz, cik tas ir iespējams. Es domāju, ka secinājumi un to ieviešana divos uh, tiesību aktu tekstos ir būtisks pasākums, kas ir jāizmanto lai izvairītos no situācijas pasliktināšanās. Beļģijas prezidentūra uzsver vienotā tirgu sākt uh, svarīgumu. Mūsu rīcībā ir Montijas ziņojums, kurā ir uzsvērtas eh, dažas problēmas uh, vienotajā tirgu. Un es piekrītu komisijas priekšsēdētājiem eh, tajā ziņā, ka mums, politiķiem, ir svarīgi pārliecināt sabiedrību. Mēs nerunājam pietiekam daudz par to, ko nozīmē dalība Eiropas Savienībā. Ik viens vēlas iestāties Eiropas Savienībā, taču mēs nerunājam par ekonomiskās integrācijas priekšrocībām iedzīvotāju ikdienas dzīvē ne tikai par eh, vienotās valūtas izmantošanu ir jārunā arī par eh, kopējā tirgus pievienoto vērtību. Un mums, kā politiķiem, ir jāveic informēšanas, pārliecināšanas darbs. Viens plus viens ir vairāk nekā divi ekonomikā. Ir svārīga liberalizācija, funkcionējošs vienotais tirgus, brīvās tirzniecības nolīgumi ar eh, tirzniecības blokiem. Mēs uh, Nevaram to darīt atsevišķi katras dalību valsts līmenī. Un noslēgumā es domāju, mums ir jārīkojas preventīvi, jānovērš krīzes. Mums ir jāstiprina ekonomika. Tas ir darbs, kas joprojām turpinās dalību valstu valdības, citas institūcijas, parlaments. Šīm struktūrām ir jāsadarbojas kopīgi, kad ir runa par lēmumu ātru pieņemšanu un ieviešanu atbilstoši Lisabonas līgumam. Es vēlos pateikties jums par šīs sanāksmes rīkošanu un viedokļu apmaiņu, kas cerams būs produktīva arī turpmāk. Paldies! Merci, monsieur Leterme. Merci, monsieur. Paldies, eh, Leterma kungs. Padoms vārdā. Un eh, arī es vēlētos eh, pateikties jums, jūsu paveiktais darbs ir ievērojams. Un uh, kolēģiem no dalību valstu parlamentiem ir uh, patīkam redzēt, ka uh, mēs šeit varam uh, viens, otram, viens otru darbu novērtēt. Pēc komisijas priekšsēdētāja un Beļģijas prezidentūras bagātīgajiem komentāriem mēs varētu pāriet pie mūsu secinājumu noslēguma daļas un sāksim ar līdzpriekšsēdētāju Demejeru kungu, un visu beidzot es pats e, izteikšos. Beļģijas senāta vicespīkers Demejer kungs. Paldies priekšsēdētāji! Pirmām kārtām, kā Beļģijas e, senāta vicepriekšsēdētājs un e, arī kā Beļģijas pašvaldības pārstāvis, Es vēlētos eh, norādīt, ka man būtu šeit ir liels gods. Šī institūcija kļūst aizvien eh, būtiskāka Eiropas demokrātijai. Mums ir bijusi plaša un atvērta debate. Mēs esam uzklausījuši augsta līmeņa prezentācijas eh, un virkni referentu. Mans tautietis Bruno Taibens runāja par uh, izaugsmi gan šobrīd, gan nākotnē, par zaļo ekonomiku un uz zināšanām balstītu ekonomiku. Bet mums ir jāsāk domāt par nākotni. ES 2020 stratēģija pavisam noteikti ir labs sākums. Bērešas kundzes darba grupa, otrā darba grupa, diskutēja par pārvaldības jautājumiem. Un es domāju, ka Eiropas līmenis ir eh, būtiskākais eh, līmenis šāda veida pārvaldībai. Arī dalību valstu parlamentu ziņā ir eh, sadarboties ar Eiropas parlamentu, ņemot vērā dalību valstīm svarīgos aspektus. Protams, ka šāda darbība bieži vien ir problemātiska. Uh, Vila Žonas kungs eh, bija referents trešajā darba grupā, kas strādāja pie vienotā tirgus eh, nozīmes Eiropā un tā, cik svarīgi ir eh, pakalpojumi, jo īpaši finanšu pakalpojumi Eiropā. Un uh, kolēģi, man bija liels prieks uzklausīt Barozu kungu, Eiropas komisijas priekšsēdētāju, un uh, es jūtu šo entuziasmu, kur viņš ir ieguldījis savā prezentācijā un cīņā pret Eiropas krīzi. Tik runāts arī par vērienīgo ES 2020 stratēģijas projektu, kas mums šķiet ļoti labs sākums. Mums visiem ir eh, jāsadarbojas ar Eiropas komisiju un ar tās priekšsēdētāju, lai rastu ilgtspējīgus un konsekventus risinājumus šīm ekonomikas problēmām. Bija arī interesanti klausīties, eh, labi atbildēs uz jautājumiem. Letērma kungs, eh, padomas eh, priekšsēdētājs un arī manas valsts premjers labi pārzina Eiropas iestādes un Eiropas parlamentu, kā arī labi apzinās uh, to, cik ļoti valdībām ir nepieciešams cīnīties ar krīzi, ar finanšu tirgus palīdzību, ar e ES 2020 stratēģiju, kā arī ieviešot ilgtspējīgu politiku. Tas var notikt tikai tad, ja mēs sadarbosimies. Vienošanās ar Dienvidu Koreju liecina par to, ka Eiropas Savienība nedomā tikai par sava iekšējā tirgus politiku, bet izjūt vajadzību arī pēc starptautiskās sadarbības ar diezgan tālām valstīm, un tas varētu mums palīdzēt izkļūt no ekonomikas krīzes. Visu beidzot, šīs dienas eh, diskusijas liecina par to, ka mēs visi pārstāvam gan savu valstu parlamentus, gan Eiropas iestādes un uh, tieksimies uh, rīkoties atbilstoši šīm politikas stratēģijām. Neraugoties uz dalību valstu atsevišķajām problēmām, mēs varam panākt vienošanos virknē jautājumu. Priekšsēdētāji tie bija mani secinājumi. Paldies par uzmanību! Señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos. Eh, mīļie draugi, dāmas un kungi, uzklausījām komisijas prezidenta, padoms prezidenta un arī kolēģi un draugi de Meijera apkopojumus. Un tā nu es, mūsu kopsēdes nobeigumā varu mm, pavisam īsi izteikties. Attiecībā uz to, kas vēl būtu papildināms. Darba grupas savus secinājumus ir apkopojušas, divi eh, secinājumi jau ir tikuši izdalīti, trešais eh, vēl. Uh, Eh, tiek sastādīts, un jūs to visu saņemsiet arī, pa, mm, vēl tas tiks jums nosūtīts. Un šīs 4-5 minūtes, kas ir manā rīcībā, es gribētu izmantot, lai kaut ko ļoti svarīgi vēl pieminētu, un kas arī šajā mūsu pasākumā eh, izskanēja. Mēs strādājām ļoti konstruktīvi, ļoti labā darba atmosfērā. Eiropas parlaments un nacionālie parlamenti parādīja savu spēju konstruktīvi sadarboties. Tika teikts, ka šī sēde esot bijusi Eiropas komisijas organizēta, bet tā tas nav. Eiropas parlaments un Bēļģijas parlamenta abas palātas bija pasākuma organizatori. Tātad, ja jūs gribat kādam pateikties, tad lūdzu pateicieties Bēļģijas senāta e, pārstāvjiem un Eiropas parlamenta pārstāvjiem, jo viņi bija tie, kas šo pasākumu norganizēja, pagādāja par Eh, tehnisko nodrošinājumu un parūpējās par to, lai mēs varētu tik veiksmīgi strādāt kopā, kā mēs to arī varējām. Un vēl es gribētu pieminēt to šajā īpašajā brīdī, ka teiksim, mēs runājam arī par sadarbību starp Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem. Protams, šī, šāda sadarbība vienmēr jau ir bijusi vēlama. Uh, bet kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās, kopš šī mūsu jaunā juridiskā, politiskā, mūsu Eiropas Savienības darba ietvara spēkā stāšanās pēc 15 gadu uh, izšķērdēšanas ar to, ka mēs nodarbojāmies uh, tikai ar sevi uh, un neradām kopīgo, nespējam kļūt par globālajā uh, plānā darboties spējīgu vienotu e, spēku, pēc tam, ka mums beidzot ir šis kopīgais ietvers un pamats, šīs Lisabons līgums, tad mūsu pienākums tagad ir arī e, strādāt kopā Eiropas parlamentam un dalību valstu parlamentiem. No tā izriet, Eh, arī no tā, ka Nacionālajā parlamentā ir 14 reizes minēti līgumā. Eh, kaut kas, ko es kā parlamenta viceprezidents gribētu īpaši uzsvērt. Mans uzdevums ir eh, organizēt dalībvalstu parlamentu un Eiropas parlamentu sadarbību Protams, nebija viegli panākt eh, visu 27 valstu, dalībvalstu piekrišanu Lisabonas līgumam, bet pēc tam, kad tas notika, tagad ir nākamais ļoti grūtais uzdevums, proti līgumā iedzīvināšana, īstenošana reālajā dzīvē. Un tieši to mēs tagad arī darām. Nacionālajie parlamenti ir jāiesaist visās Eiropas likumdošanas posmos, gan likumdošanas izstrādē, gan īstenošanā un tās uzraudzībā. E, pat labāk tas viss vēl tik gludi e, nefunkcionē, bet mēs cenšamies e, grūtības pārvarēt ar visu pušu labo grību un ar pārliecību vismaz no Eiropas parlamenta puses, ka šī sadarbība ir absolūti nepieciešama. Ir vairāk aspekti, kas mums visiem jāņem vērā šajā sakarā, cita starpā tas, ka Lisabonas līgums nacionālajiem parlamentiem piešķir svarīgu nozīmi. Eiropas parlaments vienmēr ir bijis par to, ka nacionālajā parlamenta ir jāiesaista vairāk, Un Lisabonas līgumā tagad eh, tu loma ir kļūsi lielāka. Tas nebija uh, eh, valdība iniciatīvas uh, panākums, arī ne Nacionāla parlamenta uh, pūliņa iznākums, nē, tieši Eiropas parlaments to izcīnīja, lai pilsoņi vairāk justos pārstāvēti Eiropas politikā. Atcerēsimies to. panākumi Eiropas demokratizācijas procesā pēdējo 50 gadu gaitā galvenokārt tiek noteikti pēc tā, e, kāds ir Eiropas parlamentu pilnvarpieaugums ar katru jauno līgumu. Tāds ir bieži bijis piemērotais kritērijs. Tieši tas ir mērauklis, pēc kā mēs nosakam, e, kāds ir demokratizācijas līmenis, un tas ir ļoti uzlabojies ar Lisabonas līgumu spēkā stāšanos, un, protams, kā arī komisijas un tās prezidenta atbalsts uh, uh, ir bijis ļoti nozīmīgs, lai tas varētu notikt. Šī, šīs ciešākās sadarbības Nacionāla parlamenta iesaistes īstenošana dzīvē ir grūta dažkārt, bet tā palīdz mums kopīgi virzīties uz priekšu un iesaistīt vairāk mūsu pilsoņus. Eiropas parlamentā ir izveidot īpa, īpaša grupa, kas raugās uz Lisabonas līgumu uh, īstenošanu. Uh, šī grupa sako sadarbībai ar nacionālajiem parlamentiem. Es esmu šīs grupas vadītājs. Ir pārstāvēti vēl trīs, eh, tad kopumā trīs eh, parlamenta vicepriekšsēži, konstitucionālo jautājumu komitejas vadītājs un viņš pārstāv visas parlamentu komisijas vai komitejas un arī katras politiskās grupas vai frakcijas parlamentu pārstāvis. Mēs esam kopīgi apstiprinājuši dokumentu un to ir arī apstiprinājušas ratificējuši viss attiecīgās eh, Eiropas parlamenta institūcijas, un šis dokuments nav slepens, tas ir oficiāls, pat ja tas ir iekšējs dokuments eh, šajā sakarā, un es domāju, ka jums būtu vērts ar šo dokumentu iepazīties. Proti šajā dokumentā eh, tas ir um, zināms jūsu parlamenta uh, uh, administrācijām, bet es domāju, ka ļoti svarīgi būtu, lai jūs arī dzan to iepazītu. Varbūt tas līdz šim nav noticis, lai jūs zinātu, e, kāda ir Eiropas parlamenta pūliņa, cik tālu mēs esam pavirzījušies uz priekšu. Un kā mūsu prāt e, šī sadarbība ir padarām vēl efektīvāka, vēl gludāka. kā panākt, lai visas puses savu atbildību īstenot. Manuprāt, vakardienas un šīs dienas sēdes notika lieliskā atmosfērā. Protams, izskanēja arī kritika, cits starpā par to, ka e, Eiropas parlamenta deputāti nav bijuši pietiekoši pārstāvēti, šo problēmu mēs pieņemam zināšanai, mm, informācija par to aizies tālāk. Un tiesa, šāds svarīgs sarīkojums, kas notiek arī samērā reti, nedrīkstētu notikt tajā pat laikā, kad arī ir 20 parlamentu komisiju vai komiteju sēdes. Nav jau, nav jau iespējams cilvēkam vienlaiks piedalīties divos pasākumos. taču mūsu debats ir bijušas ļoti e, rosinošas, e, ne tikai komisijas prezidents sacītais, bet arī Žoie kunga vakar sacītais, e, kā runas tekstu jūs arī visi saņemāt. Es domāju, ka jāpiekrīt Žoie kungam. Attiecībā uz to, ka Eiropas Savienība ir palīdzējusi mums krīzes vēl lielāku padziļināšanos Eh, novērst, to sacīja arī eh, komisijas prezidents, protams, viņš bija ļoti atturīgs savos izteikumos, viņš negribēja izraisīt eh, asumus, bet, protams, dažas dalībvalsts atrodas dažādās situācijā. Dažas dalībvalsts krīze jau ir pilnīgi gandrīz vai pārvadējuši, un tagad var koncentrēties uz nākotnē, bet citas vēl ir diezgan krīzē iestigušas, un viņas tagad ir tiešām nobežījušās, kā no krīzes izkļūt, vēl nemaz par nākotni lāga nespēja domāt. Taču agrāk vai vēlāk par nākotni mums visiem būs atkal jādomā, un tieši šādi sarīkojumi, kā mūsu šīsdienas parīkojums, eh, sarīkojums mums palīdzēs šo nākotni kopīgi veidot. Lūk, mans apkopojums, dāmas un kungi, es domāju, ka šis tas no šodien izskanējušā un vakardien, piemēram, Eiropas semestrs eh, tautsemniecības pārvaldīšanai, nodokļa harmonizācijas jautājumu Eiropas budžets, sociālai jautājumi, tie visi ir aspekti, kuri nebūs viegli īstenojami, bet es domāju, ka ar kopīgiem spēkiem mums tas var izdoties. Vēlreiz vēlos visiem pateikties par dalību, ieinteresētību un paldies arī Eiropas komisijas prezidentam, kurš piedalījās mūsu pasākumā līdz pat šim mirklim, kaut gan viņa laika grafiks noteikti ir visai blīvs. Sirsnīgs paldies! Mīļie draugi! Tiksimies nākamā sēdē, es aicināšu sekretariātu, uh, lai ar dalību valstu administrāciju palīdzību jūs saņemt visu šo ziņojumu, ko ir izstrādājis pilotu grupa Eiropas parlamentā par attiecībām ar dalībvalstu parlamentiem. Mans mērķis ir nav tāds, ka eh, parlamenta administrācijas būtu informēts par eh, šo mūsu dokumentu. Labi, viņi to kaut kur eh, kaut kādās mapītēs noglabās, nē, bet galvenokārt par to būtu jābūt informētiem parlamentu priekšsēžiem. Neapšaubām viņiem ir arī vēl citi darba uzdevumi bet eh, viņiem būtu jāvar ņemt vērā eh, šie aspekti savā eh, kopīgajā darbā, tāpēc es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai viņi to zinātu. Un tās ir tikai kādas septiņas, astoņas lapuses, vairāk nē. Tātad es vēlētos, ka mēs nākamreiz varētu arī par šo dokumentu apmainīties ar viedokļiem. Šis dokuments mums šķiet ļoti svarīgs. Tātad vēlreiz sirsnīgs paldies visiem par piedalīšanos un eh, labu māju ceļu.